So, kolēģi un kolēģi. Un tātad, godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka mums jāsāk atkal darbs. Un lūk, sāksim ar 28. darbu kārtības punktu. Mums šeit ir arī viesi vidas komitejā. Un viesis šodien arī noturēs prezentāciju par īpašo ziņojumu uh, finanšu gada budžeta izpildes apstiprināšu 2011. gadam, interešu konfliktu pārvaldību revīzija atlasītajās ES aģentūrās. Nu, lūk, tas mūs ārkārtīgi interesē, īsti nezinām, kas tad mūs gaida, un tāpēc došu jums uzreiz vārdu, lūdzu. Lielas paldies, priekšādātāji! Tomēr pāriešu uzreiz uz angļu valodu ar jūsu laipnu atļauju. Godātie parlamenta deputāti, Gribu pateikties jums par šo piedāvāto iespēju ierasties šeit un pastāstīt jums uh, par Eiropas revizijas palātas īpašo ziņojumu, kas attiec uz interešu konfliktu pārvaldību reviziju atlasītajās ES aģentūrās. Tas tika publicēts jau pagājušā gada beigās. Gaidot šo sanāksmi, sazinājos ar kolēģiem no sekretariāta šeit komitejā un uzzināju, ka interešu konfliktu pārvaldības jautājums ir tika ierosināts šeit, šajā komitejā 2009. gadā, un tāpēc es domāju, ka varu sākot, sākumā zināmai daļai prezentācijas pārlikt pāri, un man nav jums jāskaidro, kāpēc interešu konfliktu pārvaldīšana ir tik svarīga. Un tāpēc sākšu jums stāstīt par to, kāpēc revīzijas palāta izvēlējās šo tēmu un ko izvēlējās revidēt. Kā jau jūs varbūt zinat, tad 2011. gada pavasarī Eiropas parlaments, jeb konkrētāk eh, budžeta kontrolas komiteja pieprasīja revīzijas palātai uzsākt visaptverošu analīzi par aģentūrām. Eh, attiecībā uz situāciju pārvaldību tajos gadījos, kad potenciāli var pastāvēt interešu konflikts mēs izsakojām virkni uh, gadījumu, kur tika, notika apsūdzības interešu konflikta gadījumos. Tas uh, tieskāra virkni aģentūras un, protams, arī parādījās plašsaziņa līdzekļos. Eiropas Savienības rīcībā ir ļoti plašs aģentūra klāsts. Un tās, tās savukārt strādā pie ļoti plašiem tematiem. Daudzas aģentūras turklāt pieņem būtiskus lēmumus, tādus, kas ietekmē drošību, patērētāju, patērētājus, medicīnas aprīpu un tā, aprīpu un tā tālāk. Revīzijas palāta izpētīja procedūras un situācijas, kas varētu sasaistīties ar iespējamu interešu konfliktu četrās atlasītās aģentūrās - aviācijas aģentūrā, Eiropas ķimikālija aģentūrā, pārtiks nekaidīguma iestādē un pārtikas zā, e, Eiropas zāļu aģentūrā tika uzdoti vairāki jautājumi. Vai šīs aģentūras adekvāti pārvalda interešu konfliktu situācijas? analizējot šo jautājumu, centāmies sniegt atbild arī uz diviem apakšjautājumiem. Pirmām kārtām, vai ir izveidots atbildīgs procedūras un politikas, kas ļautu interešu konfliktus pārvaldīt, un otrām kārtām, vai šīs atlasītās aģentūras ir īstenojušas šādu veidu izveidotās e, procedūras par konfliktu pārvaldīšanu. Protams, ka tieši tī, e, palātas īpašajos ziņojumos nākam klējā ar secinājumiem un rekomendācijām. Eh, bija nepieciešams izveidot arī zināmus parametrus, eh, kā veikt šo analīzi. Pirmām kārtām, tā kā nebija definīcijas par to, kas uzskatāms par interešu konfliktu, mēs par liederīgu uzskatījām definīciju, ko piedāvāja savu vadlīnijas. Otrām kārtām, uh, bija nepieciešams izveidot arī atsaucas ietvaru minimāliem obligātiem standartiem, piemēram, neatkarībai e, un pārskatāmībai galvenajās struktūrās, kas darbotu un pārstāvjiem, kas darbotu šai aģentūrās. Un arī šeit izmantojam SAO vadlīnijas, kas piedāvā starptautiskus salīdzinošos kritērijus, kas ļautu konstatēt, kas ir interešu konflikts un kādai jābūt interešu konfliktu pārvaldības politikai. Tagad gribu pievērsties tam, ko revidenti patiešām arī konstatēja un kādas ir izsākums izstrādātās rekomendācijas. Revīzijā pievērsāmies politikām procedūram, kas attiec uz interešu konfliktiem šajās konkrētajās četrās aģentūrās, kuras jau minēju. Pirmais secinājums bija, ka šajās aģentūrās nepastāv vispārēja Eiropas Savienības mēroga uh, procedūra vai politika, kas ļaut nodrošināt minimālo standartu izpildī, izpildīšanu attiecībā uz neatkarību un pārskatāmību un kas būtu piemērojami visām aģentūrām un struktūrām. Uh, ne, un kas ietekmētu tālāk lēmumu pieņemšanas procesus. Kas attiec uz detalizētajiem secinājumiem palātāji, radās ļoti, frag, eh, ļoti dažāda aina. Pirmām kārtām revizijas palāta secināja, ka šajās četrās aģentūrās adekvāti eh, interešu konflikts eh, tiek pārvaldīts. Protams, es gan gribu teikt, ka veids, kā, veids un līmenis tiem trūkumiem, kas tika konstatēti, bija atšķirīgs dažādās aģentūrās. Nu, piemēram, ja jums ir piekļuvuši ziņojuma kopija, tad jūs to skaidru un gaiši redzat, jo 89. punktā tiek piedāvāta tabula un tāpat arī pakalpo, eh, pielikumā eh, tas skaidri atspoguļots. Revizijas palāta secināja, ka šajās konkrētajās aģentūrās, tieši zāļu aģentūrā un pārtiks nekaitīguma iestādē, ir izstrādāts visadvancētāk, tas vislabākās procedūras interešu konfliktu pārvaldīšanai. Ķimikālija aģentūrā politika un procedūras bija nepietiekamas, nepilnīgas un mazāk precīzas. Savukārt 4. aviācijas eh, drošības aģentūrā šādas politikas nebija vispār. Vispārīgi runājot šajās četrās aģentūrās, eh, bija pietiekams eh, konfliktu identificēšanas eh, procedūras, un tā piemēram, ja tas notiktu ar kādu valdes pārstāvu vai kādu vadošo darbinieku. Katrā ziņā šāda situācija tika konstatēta visās četrās aģentūrās. Turklāt palāta konstatēja, ka ir nelielas eh, problēmas ar interešu deklarēšanu. Uh, Eh, trūkst, piemēram, atbilstīgi kriteriji par to, kas veido interšu konfliktu, un aģentūras līdz ar to nevienmēr eh, konsekventi piemēroja atbilstīgas politikas. Tika konstatēts, piemēram, ķimikālija aģentūrā arī zināmi trūkumi eh, attiecībā uz darbiniekiem un valdes locekļiem. Tie bija uzskatām par ļoti būtiskiem trūkumiem, kas attiecas uz pārskatāmību. Tad, uh, Attiecībā uz ikgadējo interešu deklarāciju publicēšanu revizijas palāta konstatēja, ka šis jautājums ir adekvāti risināts visās četrās aģentūrās, izņemot aviācijas drošības aģentūru. Un tomēr eh, palāta arī atzīmēja, ka šajās aģentūrās pārskatāmība nav pietiekama, kas attiec uz šo interešu deklarāciju publicēšanu attiecībā uz valdes locekļiem un zinātniskajām struktūrām atbilstīgajos gadījumos, kā arī zinātnisko lēmumu pieņemšanas gadījumos. No otras puses, apmā apmācība ko, interešu konfliktu pārvaldībā arī tika pētīta un tika konstatēts, ka šāda veida apmācība piedāvā visas četras aģentūras, bet ķimikālija aģentūrā un aviācijas drošības aģentūrā tika konstatēts zinām trūkumu šai ziņā. attiecībā uz aviācijas drošības aģentūru. E, šī trūkuma bija saistīta ar apmācības veidu, savukārt ķimikālajā aģentūrā bija problēmas ar pienākumu šādu apmācību apmeklēt. Revizijas Palāta turklāt izmeklēja arī šīs eh, četras aģentūras, izpētot procedūras arī tajos gadījumos, kad tiek uh, atlaisti, palaisti prom no aģentūras dažādi eksperti un vadoši darbinieki. Šeit tika konstatēta virkne, virkne trūkumu. Pirmām kārtām trūks noteikumu, kas uh, risinātu risku, kas saistīta ar šādu ekspertu pēc uh, atlaišanas turpmāko darbu. Otrām kārtām trūkst arī objektīvu kriteriju, kas ļautu identificēt, kas veido interešu konfliktu šādos gadījumos. Un trešām kārtām sarunas par turpmākajiem darbiem netiek ietverts pašreizējās politika, politikās eh, šīm aģentūrām. Un visbeidzot, revizijas palāta konstatēja, ka tikai Eiropas zāļu aģentūrā ir izstrādāta politika par dāvanām un uzaicinājumiem, kas tiek piemērot visiem aģentūras darbiniekiem. Lai šos trūkums risinātu, revizijas palāta izstrādāja virkni rekomendāciju un arī tās ziņojumā detalizēti detalizēti atspoguļotas, kas, un tas, protams, loģiski izliet, izriet no mūsu secinājumiem. Piemēram, revizijas palāta iesaka, ka visas aģentūras, eh, visās aģentūrās būtu jāizveido vai jāturpina veidot eh, interešu konflikta identificēšanas politikas un stratēģijas, kas efektīvi ļautu risināt specifiskus konkrētus riskus. Eh, Atsi, eh, kandidāti, kas eh, tiek, tiktu pieņemti šajās aģentūrās darbā, tikt, tiktu jau iepriekš izpētīti atbilstīgi zināmām procedūrām, un šis ieteikums attiec uz visām četrām aģentūrām. Aģentūrās turklāt būtu jāizved arī skaidri kriteriji, kas ļautu izvērtēt interešu deklarācijas, un šādas veida nu, procedūras būtu adekvāti jāpiemēro jāpiemēro, vienlaicīgi piedāvājot pārskatāms procedūras, kas ietvertu visas aģentūras darbiniekus. Ķimikāliju aģentūras gadījumā ir tīpaši nepieciešams uzlabot konflikt, interešu konfliktu procedūru īstenošanas pasākums arī attiecībā uz valdes locekļiem un visiem citiem dāmas un kungi. Es varētu šeit turpināt un turpināt stāstīt jums par rekomendācijām, ar ko nāca klējā revīzijas palāta pēc šo aģentūru izpētes, bet tas prasītu daudz laika. Tas, ko gan vēlētos tomēr šobrīd teikt. Šajā brīdī jo saprotu, ka komiteja nav tik daudz ieinteresēta tajā, kas notika pagātnē, bet gan drīzāk, kā šos jautājumus atrisināt nākotnē, tad teikšu lūko. Vēlos pieminēt, ka viena no revīzijas palātas rekomendācijām, eh, un ļaujiet man pat man sev palabot divas no šīm rekomendācijām, ierosina, ka būtu ļoti laba doma, ja Eiropas Savienības likumdevējs varbūt konsultācijā ar citām iestādēm uh, apsvērtu iespēju tālāk izstrādā e es regulējošo ietvaru, kas būtu veltīts tieši interešu konfliktu pārvaldībai, izmantojot savu vadlīnijas un pastāvošo parāku praksi kā atsaucas punktu. Vēl viens papildu punkts uzskatāms par svarīgu šajā ziņā. Eiro, revizijas palāta pabeidza darbu 2011. gada oktobrī. Un tāpēc svarīgi atzīt, ka jebkāda veida attīstība, kas notikusi aģentūrās pēc šīs faktu vākšanas eh, noslēguma datuma, protams, neatspoguļos šajos revīzijas palātas sagatavotajos ziņojumos. Priekšādātājiem visbeidzot pavisam īsos vārdos par to, kā ir revīzijas palāta savu darbu īstenoju un ko gribam teikt šai saistībā. revizijas palātē izdevās adekvāti izanalizēt situāciju visās četrās atlasītajās aģentūrās, tika noturētas sanāksmes dažādos līmeņos, iesaistījām dažādu līmeņa darbiniekus, eh, iepazināmies ar visiem nepieciešamajiem dokumentiem, tāpēc mums ir diezgan pamatota, solīda zināšanas un izpratne, kā arī pamatojumi visiem secinājumiem un rekomendācijām, ko esam izstrādājuši. Un es turklāt uzskatu, ka tas varbūt viss, ko vēlējos šobrīd jums izklāstīt šajā eh, sarunu posmā. Bet visbeidzamais punkts, ko gribēju vēl uzsvērt, ir Lūkas bez konstruktīvas attieksmes no visu četru aģentūru puses un iesaistīto personu puses šāda veida revīzija nebūtu bijusi tik veiksmīga. Arī revīzijas palāta ļoti efektīvi iesaistījās darbā. Citādi es man nebūtu tas gods šeit sēdēt jūsu priekšā un nākt klajā ar šādu lielisku ziņu, mm, atbilstīgu ziņojumu. Tāpēc ar nepacietību tālāk gaidu iespēju atbildēt arī uz jūsu jautājumiem, godātie deputāti. Un gribu vēlreiz jums pateikties par to, ka devāt man iespēju jūs iepazīstināt ar šo ziņojumu. Paldies! Well, thank you very much, Mr. Ludbors. Uh... Paldies Ludbors kungam. Tas tiešām bija ļoti interesanti. Un lieliski, ka beig beigās mums būs struktūrētas eh, debatas par interešu konfliktu, eh, ne tikai debatas, kas balstās uz konkrētiem kaut kādiem gadījumiem. Uh, Tātad tie bija runātāji, kas uzstāsies. Ja vēl kāds vēlas uzstāsies, pirmais sāks tās. Paldies, priekšsēdētāji. Es domāju, ka vispirms uh, eh, revizijas palāta ir pelnījusi paldies no mūsu puses, jo viņi ir uh, izstrādājuši ļoti konkrētu, uh, plašu ziņojumu. Es bieži lasu revīzijas palātas ziņojumu un varu uzteikt šī ziņojuma kvalitāti. Jāsaka, visi uz viņu ziņojumi parasti ļoti augsts kvalitātes, bet šis arī nav izņēmums. Uh, Un es vēlētos pateikties uh, revīzijas palātas eh, komandai, kas veica šo darbu. Un jums ir pilnīgi taisnība, ka galvenais ir skatīties nākotnē. Mums tiešām jāstrādā uh, ar skatu nākotnē. Nu, protams, ka var tikt galā arī ar pagātni, un tā beidzas faktiski ar budžeta izpildes apstiprināšanu. Eh, bet eh, jūs eh, savā ievadā minējāt konkrētu, re, konkrētas rekomendācijas, proti 10. un 11. Tās tiešām ir ārkārtīgi svarīgas. Kā jūs minējāt arī likumdošanas ietvaru, kas ļauj pārvaldīt interešu konfliktus, man ir jautājums, kā komisija uz to reaģēs un kad varam sagaidīt priekšlikumus, Lepāžas kundze. Paldies, priekšādātāji. Priekšādātāji grib piekrist manam kolēģim, kas teica paldies uh, revizijas palātas pārstāvim. Šo ziņojumu gaidījām jau ilgi. To uzskatām par ārkārtīgi svarīgu, un tas ir svarīgi vairāk kārt, vairākās uh, ziņās. Nu, pirmām kārtām uh, interešu konflikts ir tas, kas eh, var palīdzēt pilsoņiem uzticēties Eiropas Savienībai un tās pieņemtiem lēmumiem. Tāpēc šeit jābūt skaidrībai. Interešu konfliktu nedrīkst būt. Šis jautājums atkārtot parādās eh, debatēs. Un tā rezultātā apdraud mūsu iedzīvotāju uzticēšanos un viņiem rod šaubas par iemesliem, kāpēc kaut kāda tāda vai citāda lēmuma tiek paņemta. Tāpēc šim ziņojumam ir ārkārtīgi liela nozīme. Tas ļauj liet gaismu uz virkni problēmām, kas rodas ar uh, disfunkcijām šādās aģentūrās un kas savukārt tālāk var radīt uh, tālākas problēmas. Priekšādātāji atgā, atcerēsimies ka šeit jau nerunājam tikai par kaut kādu papīru atskaitu. Nē, tam visam ir pavisam reāls sekas. Sekas uz lēmumiem, uz atzinumiem, kas tiek sniegt un ietekme uz pieņemamiem tiesību aktiem. Un par to mums visiem jāuzņems kolektīva atbildība. Piemēram, Eh, vides aģentūra vakar nāca klajā ar ziņojumu, kas bija ārkārtīgi svarā, svarīgs. Ar 200 lapusēm ļoti apjomīgs ziņojums tika publicēts, un es pat visu to nesu vēl izlasījis, bet tur tiek stāstīts par tām anomāliem, par tām eh, nepilnībām, kas eh, ir pieņ, kas, kas rodas pieņemot vēl, lēmumus par vēlu un kā šāda veida lēmumi pēc tam atstāja ietekmi uz uh, sabiedrības veselību un daudziem citiem jautājumiem. Šāda veida kavēšanās pārsvarā rodas tāpēc, ka tiek lūk veiktas kaut kāda veida ekspertīzes pētījumi eh, un tas notiek apšaubāmā, apstrīdamā veidā. Te tālāk neiedziļināšos vairs šajā jautājumā, bet tas ir svarīgi. Un tāpēc mans jautājums jums ir divkārtīgs. Pirmām kārtām. Uh, Vai iespējams pietiekami ātri par šo pašu tēmu, attiecīgi īstenot arī atbilstīgās rekomendācijas un pasākumus, un to vajadzētu darīt visu aģentūru līmenos. Kritika, lūk, ir izteikta. Un es domāju, ka rēģēt uz rekomendācijām ir ārkārtīgi svarīgi. Otrām kārtām pievienojos jautājumam, ko nu pat uzņem, uzdevs Tāsa kungs. Un to vērsīšu drīzāk uz komisijas pusi. Vai esat paredzējuši izstrādāt iniciatīvu līdz šī sava sasaukuma beigām, lai šo jautājumu risinātu? Un jāsaka, nenovēršam kritikas daļa šai saistībā, kas tiek vērsta uz Eiropas Savienību, eh, ir pārsvarā attiecinām tieši uz lobiju lomu un uz to, ka ekspertu atzinumi nereti tiek apstrīdēti, apšaubīti, un šāda veida šaubas ir jāsamazina ar strikta regulējuma palīdzību. Ir jābūt atbilstīgai kontrolē, inspekcijai, un es vēlreiz to uzsveru. Kontrolē jābūt ir jākontrolē arī interešu deklarācijas un interešu konfliktu gadījumos ir jā, jānosaka atbilstīgi sodi un sankcijas. Lūk, priekšādātājiem, es domāju, ka mums ir pie tā jāstrādā. Ja mēs, ja mēs šo situāciju atrunāsim, atrisināsim, tad tālākais darbs būs daudz vieglāks. Un tā, tādā veidā mēs spēcināsim to uzticību, ko uz mums liek mūsu pilsoņi, un viņiem jāuzticas arī mūsu aģentūram. Tas ir nenoliedzami, jo viņu darbs ir svarīgs, un tas mums kā parlamentāriešiem ir jānodrošina. Paldies! Vielen Dank. Paldies pārskundzei. Un tagad eh, jūs izdzirdējāt dažs jautājumus, Lutbārs kungs, tā kā jūs varbūt varētu atbildēt. Nē, ir vēl kāds, kas vēlas lunāt. Uh, Jā, nu mēs izmantojam laiku, kamēr uh, referents ir šeit, bet uh, es sevi ieliku saraksta beigās pirms dažām minūtēm. Ir ļoti svarīgi Eiropai, lai mums būtu autoritīvas, stingras, neatkarīgas aģentūras, un tādēļ ir svarīgi, lai mēs atrisinātu interešu konfliktus pēc iespējas ātrāk. Taču tas nenozīmē, ka ka mēs nesaskatīsim, ka aģentūras pieņem kaut kādus pretrunīgus jautājumus. Tas varētu būt saistīts ar to, ka aģentūrām arī ir jāpieņem kaut kādi lēmumi. Bet ir labi, ka mums ir struktūrāls debatas un nevis tādas, kas eh, ir saistīts tikai ar atsevišķiem gadījumiem. Budžeta kontrols komitejā mums bija uzklausīšana, kur mēs uzklausījām aģentūras e, par jautājumiem, kas saistīti ar e, budžeta izpildes apstiprināšanu. Un mēs par to e, paspējām apspriesties jau no rīta. Tomēr man ir jautājumi revizijas palāts pārstāvim. Es pilnīgi piekrītu jūsu rekomendācijai par to, ka mums ir jāizstrādā pašiem savas vadlīnijas, jo OECD vadlīnijas neskar visas problēmas, ar kurām uh, satiekas aģentūras. Not with um, external experts. Ārējie eksperti ir vieni no vispretrunīgākiem uh, jautājumiem, par ko parasti runā aģentūras. Tam es varētu piekrist, un tādēļ vēlētos arī komisijai pajautāt, kāda ir situācija. Vēlētos arī pajautāt revizijas pārstāv, palāts pārstāvim, kāda veida uh, interešu konflikts jūs izskatījāt, un ref, uh, eh, tad ziņojumā es to neredzu, bet uh, interešu konflikts starp aģentūru un tās valdi tur ir visu dalību valstu pārstāvi, un ļoti bieži jūs eh, varat vērot, ka eh, faktiski tiek aizstāvēts nacionālās intereses. Ja mēs vērojam eh, šo te valžu darbību, vai tas jau uzreiz nav interešu konflikts? Un Ja savukārt ir pārstāvētas kaut kādas dalībvalstu aģentūras eh, šajās valdēs, vai tas jau nav tieši mm, gadījums, kas jātraktē kā eh, interešu konflikts? Tādēļ mans jautājums ir, kādēļ jūs neņēmāt šos aspektus vērā savā pētījumā, un varbūt, ka nākotnē vajadzētu to papētīt. Uh, Un nu, tad mēs varbūt varētu papētīt arī dalību valstu pārstāvi lomu valdēs, jo nevajadzētu būt tādai situācijai, ka dalību valstu pārstāvi skatās aģentūru darbiniekiem par plecu un lobē savas nacionālās intereses. Šodien EFS izpildirektors izdarīja paziņojumu, ka Viņi vēlas eksperimentēt ar uh, pašu savu, uh, teiksim, iekšējo ekspertu zināšanu izmantošanu tā vietā, lai uh, slēgtu līgumus ar kaut kādiem ekspertiem no ārpuses, no universitātēm, institūtiem un tā tālāk. Bet rīkotos līdzīgi tā, kā tas notiek ASV uh, kur aģentūras ir ļoti spēcīgas un neatkarīgas, piemēram, uh, vidus aizsardzības aģentūra. Un tāpēc ir mans jautājums gan komisijai, gan uh, revīzijas palātai. Uh, vai nebūtu labāks risinājums garantējot pilnīgu neatkarību un labākais veids, kā risināt interešu konfliktu? Uh, kāds tas būtu un varbūt tas atmaksā, bet vai mēs esam gatavi maksāt, jo tas būs dārgāk? Mišela Hivāzikundze. Paldies priekšādātāji. Mēs šeit runājam par ārkārtīgi svarīgu jautājumu interešu konfliktiem. Piekrīt kolēģiem tajā, kad, ko viņi saka par to, ka ir nepieciešama kontrola. Un eh, nevar būt nekādas kontrolas, ja nav sankcija. Tas tad neko nedod. Un tāpēc nepietiek, ir, ar, un ir vajadzīga arī politika ar sankcijām, bet turklāt nepieciešams tās tādas arī īstenot. Turklāt gribu atgādināt jums ka aģentūru līmenī nereti dzirdam uh, par to, ka eksperts izraugās dalību valstis. Un aģentūra līmenī tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai būtu kaut kāda veida tāda šūniņas, kas nodrošinātu aģentūru funkciju un pārliecinot, ka tie eksperti, ko izvirz dalību valstis un kas varbūt, piemēram, neatbilst kvalifikācijai, netiek pieņemti darbā šeit un eh, tiek izvirzīti savukārt citi eksperti, kuriem konflikt, interešu konflikta nav. Bet mani uztrauc īpaši direktīva jautājums, kad skatāmies uz ģenerāla direktoriem, piemēram, Sanko vai konkurences ģenerāla direktorāta direktors, vai jūs zinājiet, ka no viņiem, piemēram, netiek prasītas interešu deklarācijas? Tas, manuprāt, ir pamatīgi disfunkcija, tas ir pamatīgs trūkums. Kāds var būt, ka ģenerāla direktoriem šāda veida deklarācijas nav jāsagatavo? Un tāpat laikā mēs ar drakoniskiem likumiem vērsīsimies pret uh, deputātiem. Uh, un pret aģentūrām, bet viņiem lūk gan nekas nav jādeklarē. Iedomājieties! Vai tad šādam konkurences ģenerāla direktorāta vadītājiem nav, nevar būt kaut kādas in intereses, ņemot vērā, ka tas strādā ar visu veidu rūpnieciskiem jautājumiem. Un trešā lieta, kas man patiešām šakā, šokē, tad, kad runājam par aģentūram, tad pat komisijas līmenī un aģentūra līmenī tajā brīži, brīdī kad mēs iecēlām ētikas komitejas priekšsēdētāju. tad viņa, atcerēsimies, bija ģenerāla direktorā, der, direktore eh, juridiskiem dienestam komisijā, un tagad lūk, pēkšņi darbojas kā juriste, eh, kas darbojas Filip Moris eh, tabaks ražotājiem, tad kā tas ir iespējams, ka viņi ir aizgājis lūk uz kādu amatu, vai tas tiešām arī nav interešu konflikts? Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi nepieļaujami. Uh, ja mēs runājam par konfliktu interesēm aģentūra līmenī, tad jārunā par to arī citos līmenies, līmeņos. Un turklāt ir vajadzīgas arī sankcijas, kā jau teicu. Tikai tad mums būs uzticēšanās arī pilsoņu acīs. Gut, jetzt erhält dann abschließend Herr. Ja. Nu, labi. Lodbārs kungs, jums vēlreiz vārds, lai atbildētu uz visiem šiem jautājumiem. Liels paldies! Paldies eh, Štājas kungam par laipniem vārdiem attiecībām uz mūsu paveikto darbu. Un tiešām eh, šo darbu uzsāk mans priekšgājējs. Eh, Šī kungu, manu kolēģi no īrijas, priekšgājēju. Madam Lepažas komentāri. Kā mēs paldī, pa, paredzam sekot tam, kas notiek tālāk ar mūsu rekomendācijām? Jā, protams, pēc attiecīga laika mēs apspriedīsim, kādā veidā vislabāk sekot notikumu gaitē. Kas varētu interesēt šo komiteju, ir sekojošais. Pagājušā gadā komisija sagatavoja ceļvedi par to, kā sekot eh, decentralizēto eh, aģentūru darbam, ieskaitot arī interešu konfliktu jautājumiem. Es neatceros precīzi kalendāro grafiku, bet eh, šķiet, ka šis darbs būtu jāpabeidz līdz šī gada beigām. Bet, manuprāt, būtu prātīgāk, tad, kad aģentūras izveidos iniciatīvu par politikām šajā ietvarā un uh, būs gatavas to īstenot, tad varbūt būs īstais brīdis uh, vēlreiz paskatīties, kas ir noticis un vai ir lietas uzlabojušās vai nē. Ko es varu sacīt šajā brīdī? Protams, ka mēs sekosim procesiem, Protams, ka tam ir jābūt visam ar pievienoto vērtību, un mēs negatavojamies to aizmirst. Tālāk Brandī kundz jautājums. Ai, kunga jautājums. Mēs cenšamies izveidot pēc iespējas pilnīgāku ainu ietverot dažādas iespējamo interešu konfliktu situācijas. Mūsu ziņojuma sākumā mēs esam minējuši veselu virkni tā saucamo iekšējo risku, kas pastāv, kas jau it kā ir iestrādāti pašu aģentūru uzbūvē. Un tur ir lūk šī te, eh, šis te jautājums par saistību ar nacionālajām aģentūrām un interešu konfliktiem, kad ir jāizvēlas eh, vai jānozīmē kādi speciālisti vai arī eksperti no nacionālajām aģentūrām. Bet eh, uz šo brīdi esmu cieši pārliecināts, ka esam centušies aptvert lielāko daļu vai vismaz būtiskākos riskus, kas ir saistīti ar interešu konfliktiem. Tālāk uh, iekšpakalpojumu pirkšana, tātad respektīvi ārēju ekspertu neizmantošana, iekšējo resursu izmantošana. Nu, šeit ir jāizdomā, kā to darīt. No vienas puses tas, protams, būs dārgāk, bet no otras puses jādomā, vai te mēs panāksim pareizo līdzsvaru vai izmaksas attaisno, vai izdevuma attaisnos ieguvums. Nē, esmu eksperts. Bet tas ir kādam jāuztic, lai varētu novēlēt, lai varētu izvērtēt, vai atstāt lietas tādas, kādas tās ir, vai rīkoties tā, kā jūs to iesakāt. Šis nav vienkāršs jautājums. Un es domāju, ka nav vienkārši rast atbildu uz šādu jautājumu. Un viegls nebūs neviens risinājums. Rīvazīkundzes eh, komentārs, jā, esmu pārliecināts, ka jums ir taisnība. Mēs esam ļoti saprātīgi tad, kad sakām, ka tālāk ir jāizstrādā tālāk e, regulējums Eiropas Savienībā. Un tam nebūtu jātiecas tikai uz aģentūrām, bet arī uz visām pārējām institūcijām un arī uz kopuzņēmumiem. Bet jautājums ir par to, kāds ir kopējo jautājumu pareizais līmenis. un uh, cik tālu būtu jā. Attiecina jautājumus, kurus mēs šobrīd izskatām aģentūru līmenī. Ceru, ka atbildēs visiem jūsu jautājumiem. Vielen Dank, Dr. Leprost, für die Antworten und dass Sie heute hier waren, den Bericht präsentiert. Paldies, eh, paldies par atbildēm šiem jautājumiem, paldies, ka šodien bijāt šeit klāt un prezentējāt šo te ziņojumu. Jo ir, protams, skaidrs, ka ir jāturpina uh, strādāt pie daudziem punktiem. Un tas ir tiešām, nu, tāds darbs, kas eh, visu laiku prasa turpināšanu. Un ceru, ka jūsu ziņojums, protams, mums palīdz virzīties pa šo ceļu. Un tālāk mums ir nākamais darba kārtības punkts. Un tā ir medus direktīva. Yeah. Yeah, no, but, but, uh, chair, but I asked a question. Vai tas ir par mēdu? Nē, man jautājums. Es nezinu, vai ir komisija klāt. Lepāžas kundze atsaucās uz desmito un vienpadsmito rekomendāciju, kas ir adresēta komisijai. Varbūt, ka komisija gribētu atbildēt, varbūt kāds aizstāv, mēs gribētu rakstisku um, atbildi. Jā, ja. Komisija, jūs varat atbildēt, lūdzu? Priekšādatā, jā. Es pat tiešām eh, nevaru pārstāvēt visus ģenerāla direktorātus, ko varētu šī budžeta apstiprināšanas procedūra ietekmēt, bet domāju, ka viens jautājums, kas tīri specifiski tika vērsts uz eh, Sanko ģenerāla direktorātu un kas attiecās uz jauno priekšlikumu, eh, ar ko nāca klajā tā izpildaģentūras ģenerāla direktore. Uh, par lūk vairāk epinīgu darbinieku izmantošanu iekšējā ekspertīzē. Jāsaka, tie man ir jaunumi, tas vēl tikai tiek pētīts e, pie mums. Bet, kā jau teica revizijas palātas pārstāvs, vispirms jāizvērtē e, šis izmaksu un ieguvumu attiecības un jāpārliecinās, ka ir mūsu vidū atbilstīgi eksperti, ka tiek nodrošināta neatkarība pēc iespējas lielākā mērā, un tieši tie tie galvenie punkti, kas eh, visuzmanīgāk būtu jāpēta. To mēs darām attiecībā uz zepnī. Un tad eh, komisijas pārstāvi savukārt eh, runāja arī par to, ka, lūk, vai šīm rekomendācijām būs kaut kāda kopēja ietekme attiecībā uz aģentūrām, jā, un, un tur tika runāts par aģentūru neatkarību, jā, es domāju, ka tas būs jautājums, kas tiks risināts. Šo rekomendāciju eh, komisija iestrādāja ceļu kartē, 33. un 35. pasākumā. Tas ir darbs, kas turpinās. Pie tā strādā ģenerālsektorēts šobrīd un vadlīnijas tiktas ieņemtas 2013. gadā. Tas ir darbs, kas šobrīd notiek sadarbībā ar aģentūrām. Paldies, priekšādātāji! Vielen Dank, dass Sie nochmal auf. Liels paldies! Tad to tā kā būtu pabeiguši un pāriesim pie direktīvas par medu un lūdzu Gerlings kundzē vārds. Thank you. This one's working. Um, I'm just going to uh, run through uh, briefly, very briefly. Pavisam īsi uh, mēģināšu iepazīstināt jūs ar uh, uh, to, pēc kādas loģikas es vadījos, veidojot savu nostāju par šo ziņojumu. Tas viss ir diezgan vienkārši. Komisija ir divi iemesli pārskatīt šo direktīvu. Vispirms, eh, lai noteiktu, kāds ir juridiskais status uh, eh, medumu un putekšņiem, un uh, definīcija ir tāda, ka uh, putekšņi ir medus sastāvdaļa. Un tālāk jautājums par deleģētiem aktiem attiecībā uz pirmo. Eiropas tiesas lēmums 11. gadā pieņēma lēmumu, ka ģenētiski modificēts uh, putekšņu saturs liek uzskatīt medu eh, arī par e, ģenētiski modificētu produktu, jo putekšņi ir medu sastāvdaļa. Komisijas e, priekšlikums cenšas apstrīdēt šo te e, definīciju, apgalvojot, ka tas ir, tā ir dabiska medus sastāvdaļa. Un tas ir saskaņā ar kodeks alimentārijus, ka medus ir e, tā tad pats par sevi vien, viena sastāvdaļa. The whole argument really rests on, on this issue. For these reasons... Viņš ir daļa, bet nav sastāvdaļa. Un aplūkojot uh, e, dažādus pierādījumus, apspriežoties ar cilvēkiem, kas pārstāv dažādas interešu grupas, šajā jomā. Eh, es biju apmierināta ar to, ka tas ir eh, atbilst kodeksam. Un attiecībā uz patērētāju svarīgākais tāds, ka medus ir monoprodukts un ka tas nesastāv no daudz un dažādām sastāvdaļām. Un, kā jūs redzēsiet no man ziņojuma, tad varam pieņemt komisijas eh, priekšlikumu ar nelieliem grozījumiem. Un, principā, tas eh, īsnībā ir saskaņā ar to, ko mēs šajā grupā esam darījuši attiecībā uz in patērētāju informēšanu par pārtiku. Kas attiec uz saskaņošanu, tad šeit gan ir dažas problēmas. Arī šeit man ir tāda pat pieņemti nostāja kā tā saucamajās brokastu direktīvās. Un komisijai šeit piekrīt rīcība caur deleģētajiem uh, aktiem. Un šeit ir jābūt sastāvam, nosaukumam un sastāvdaļām. Faktiski mums ir jāzina, ka tas, ko mēs pērkam Eiropas Savienībā ar nosaukumu medus, patiešām ir medus. Uh, Nu, lūk, tie svarīgākie direktīvas elementi, un tas principā parāda, ko var laist tirgu zem nosaukuma medus. Un saskaņā ar līgumu likumdevējs eh, ļauj komi eh, komisijai mainīt tikai nebūtiskus likumdošanas aktu, eh, tikai nebūtiskas likumdošanas aktu daļas. Jebkuri grozījumi pielikumiem uh, definē to, kas ir medus, un tas jau nozīmē, ka tam ir jāiet eh, parastais likumdošanas procesa ceļš. Runājot par ģenētiski modificēto organismu jautājumu, komisijas priekšlikums bez šaubām pieņem tiesas secinājumu, ka viss, kas attiecas uz ģēm, eh, pārtiks produktos ir attiecināms arī uz medu, tā kā šeit nekāda papildus grozījuma nav nepieciešama. Bet pēc pēdējām diskusijām ar ēnu referentiem, nu, faktiski tas bija tādas ēpastu konsultācijas, man ir radušās zināmas bažas, un šīs dienas sanāksmē iespējams, ka mēs varbūt varēsim nonākt pie kādu kopsaucēju. Eh. Paldies! EPP grupas vārdā. Pēterlis kungs, lūdzu. Es tikai vēlējos, varbūt kāds arī no S un D grupas, Makevans kundze, pirmā. Jā. Tabadži kundze, mana kolēģe, lūdza nolasīt viņas teikto šai komitejai. Gerlings kundze jau pieminēja to, kādas ir ietekmes seku novērtējums. Es varbūt nolasīšu, un tad jūs varat atbalstīt. Eiropas kopienu tiesas lēmums eh, Bavārija pret Babloku, pret uh, bišaudzētāju asociāciju. Šis gadījums eh, skaidri parāda, cik ārkārtīgi neskaidra un nesakārtota ir ģenētiski modificēto organismu likumdošana Eiropā. Jo Izrādījās, ka medus ir piesārņots pēdiņās ar ģenētiski modificētiem putekšņiem, un tas nebija zināms brīdī, kad medus tika iepakots. Tas ir ārkārtīgi nopietnas gadījums, kas prasa nopietnu izvērtīšanu. Eiropas komisijas priekšlikums piedāvā tikai tehniskas dabas risinājumu šai problēmai, un pretstatā kopienas tiesas lēmumam komisijas priekšlikumā ir ideja, ka putekšņi ir jāuzskata par medus dabisku sastāvdaļu un nevis daļu. Un līdz ar to, ja mēs uzskatām putekšņus par dabisku sastāvdaļu, tad eh, mēs nevaram apiet ģenētiski modificēto organismu regulu, jo Ja putekšņi tikai 0,05% medū, tad eh, tas nekad nepārsniegs to promili, kas ir paredzēta uh, kā uzrādāma uz etiķetes, ja produktā ir ģenētiski modificētie organismi. Komisijas priekšlikumā arī neparādās problēma, ka ir vairāk pasākumu, kas atrunā patreizējo likumdošanu. Tāpēc S un D grupa ir pieprasījusi ietekmes novērtējumu no Eiropas parlamenta attiecīgajām iestādēm, un kad šās novērtējums būs saņemts, mēs vēlamies dzirdēt arī no komisijas, ko tā uz to teiks. Priekšsēdētājs. Paldies, un tagad Raimers kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Vispirms es vēlētos pateikt, ka es Gerlings kundzes ziņojumu izlasīju ārkārtīgi nopietni un principā piekrītu tam, ka putekšņi ir medus sastāvdaļa un tā nav piejaukta sastāvdaļa. Ir eh, pienācis laiks, lai Eiropas kopienu tiesas lēmums tiktu izpildīts dzīvē, jo patreizajā situācijā ir ārkārtīgi daudz juridiskās neskaidrības. Neviens nezin, kā rīkoties un ko nesīs rītdiena. Nav arī pierādījumu tam, ka ģenētiski modificēti putekšņi medu ir sastopami lielos daudzumos. Un tāpēc mums nav arī finansiālu mehānismu, ar kuru palīdzību izdarīt spiedienu uz bišu audzētājiem. Jo medū nekad putekšņi nav vairāk kā viens procents. Tas nozīmē, ka mēs šeit runājam faktiski par promillēm, uz kurām attiektos ģenētiski modificēto putekšņu daudzums. Iespējams, ka konsekvenču seku novērtējumā parādīsies, ka finanšu iespējas uz bišu audzētājiem būs milzīgs. Iespējams, ka atkal mēs būsim nonākuši parastajās domstarpībās par to, kādā veidā tulkot līgumu. Bieži vien arī likumdošanā nav skaidrs tāda vai cita akta viennozīmīga interpretācija. Arī šajā aspektā es atbalstu ideju, ka Lisabonas līgums ir jātulko mums par labu. Šeit es esmu viensprāts ar jums, Gerlings kundze. Ietekmes seku novērtējums. Šeit vēlētos uzsvērt, ka mums ir jāraugās, lai situācijās, kad mēs veicam ilgus izmeklējumus, lai tie tomēr bišu audzētājiem būtu finansiāli izdevīgi. Šobrīd neviens nezin, kā šo situāciju risināt. Ja mēs vēlamies veikt ietekmes saku izvērtējumu, tad tas ir, jāiz, tad tas ir jāveic komisijai. Komisijai ir nepieciešamā ekspertīze un pietiekam finanšu resursi. Pēdējais diskusija punkts arī e, prasa, lai nebūtu īpaši daudz finansiālu apgrūtinājumu audzētājiem. Prieksēdētais paldies Raimers skundzei Stāskungs. Paldies, prieksēdētāj kungs! Strādājot pa likumdošanas priekšlikumiem, tad e, mēs nebalstamies uz secinājumiem no ziloņkaula torņa. Mēs esam diskutējuši par šiem jautājumiem jau ilgi un dikti. Pēdējās diskusijas bija decembrī. Ir bijusi viena tikšanās starp referentiem un ēnu referentiem, starp referentu un ēnu referentiem, un jau toreiz nebija skaidrs, kā iesaistītās puses uztver priekšlikumu. Esmu ticies ar pārstāvjiem gan no Vācijas, gan Francijas, ar bišaudzētājiem Un eh, jau toreiz es eh, griezos pie jums ar prasību veikt ietekmes izvērtējumu. Jo abās šajās lielajās bitinieku valstīs ir ļoti liela neapmierinātība. Es esmu ticies ar devi, 19 biškopju organizācijas no 11 val valstīm ir nonākusi pēc secinājuma, ka noteikti ir jābūt šādam ietekmes saka novērtējumam. Bitenieku organizācijas visas kā viena ir pret šo priekšlikumu, jo tās biedē iespējamās sekas proti, kā komisijas priekšlikums ietekmēs viņu dzīvu un izdzīvošanu. Interesanta situācija. Kāpēc? Tāpēc, ka vairāki bitenieki no Vācijas bija nobažījušies par to, kāda varētu būt eh, situācija pēc komisijas priekšlikuma īstenošanas. Un tad nāca šis lēmums spriedums no Eiropas kopienu tiesas. Visiem likās, ka šis tiesas lēmums radīja lielāku skaidrību situācijā, bet tagad komisija ir nākus klajā ar jaunu priekšlikumu, kas atkal viešu neskaidrību visā. Es pievienojos EPP prasībai, ka vajadzētu veikt ietekmes seku novērtējumu. Ja ir tik ārkārtīgi daudz bitinieku, kuriem nepatīk priekšlikums, un arī politiskiem spēkiem priekšlikums liekas nepārdomāts, un arī uh, Tikšanās ar ēnu referentiem nav bijusi klātienē, bet gan notikusi ar ēpastu palīdzību. Ja ir pieejams šāds ietekmes seku novērtējums, tad noteikti tas atbildēs uz vairākiem jautājumiem. Vai putekšņi tiek uzskatīti par stabilu un neatņemamu medus sastāvdaļu? Ja tā ir, tad mums noteikti vajadzētu padomāt par to, kā to visu uzlikt uz etiķetes. Saskaņā ar pārtikas likumdošanu un Eiropas Savienībā pieņemto pārtikas nekaitīgumu likumdošanu. E, tas ir arī dalību valstu kompetencē, kādā veidā aizsargāt savus ekoloģiskos ražotājus un produktus. Un šādos gadījumos, kad bišu sājums ir tikušas inficēts, ja tā varētu teikt, ar ģenētiski modificētiem piesārņotājiem, tad tam ir jāparādās uz etiķetes. Noteikti vajadzētu runāt arī par tām izmaksām, kuras ir saistītas ar ekoloģiski audzētu medu. Un eh, kādas negatīvās sekas tam būtu uz visu lauksamniecību un bitniecību? Neviens nav izvērtējis to, kādas būs šā priekšlikuma ekoloģiskās sekas. Un tagad eh, es vēlētos griezties pie komisijas. Mani tiešām biedē, ka mēs esam zaudējuši iespējamo risinājumu. Varbūt, kad eksistē vēl alternatīva. Ja mēs vēlamies pārkārtot pārtikas drošības likumdošanu, tad mums vajadzētu pilnīgi visus pārtikas produktus, kurus mēs uzskatām vai ceram par to, ka nevajadzētu uzskaitīt komponentus, piemēram, siers, tad jau nav jāraksta sierā pilnīgi, pilnīgi visi komponenti. Ja mēs e, padomājam par medu, iespējams, ka mums izdotos izvairīties no negatīvajām sekām, ko šāda likumdošana noteikti nestu bioloģiskiem lauksaimniekiem. Es piekrītu tam, kā to jau formulēja Tabadžī kundze un kā to mums nolasīja Makevans kundze. Es piekrītu šim formulējumam, un es esmu sapratis, ka gan EPP, gan arī zaļo politiskā grupa vēlas kontrolēt to, vai parlaments varētu veikt šādu ietekmes saku novērtējumu. Mums bija koordinators tikšanās šorīt, un to neizdevās atrisināt bet es ceru, ka jūs e, arī noteikti piekritīsiet šādam lēmumam. Prieksēdētājs, paldies, Hībners kundze lūdzu. Paldies, prieksēdētājs kund, prieksēdētāja kungs. Kopiena tiesa vienmēr ir vēlējusies, lai patērētāji saņemtu pietiekami daudz informācijas. Un arī mēs vēlamies pārtikas produktus un uh, uzturu marķēt tādajādi, lai mēs uh, noteiktu putekšņus kā medus sastāvdaļu un nevis komponentu. Tātad medum putekšņi netiek pievienoti no ārpuses. Tas ir komponents. Tas pats attiecās arī uz nektāru. Putekšņi atrodas bišu saimē, bišu mājā, un tur atrodas arī medus. Mēs jau nevaram bi bitēm no kājiņām notraukt putekļus, iekams tās ir iegājušas savā bišu stropā. Un pēc tam pircējs pats var izvēlēties pirkt šādu mežu, medu ar bišu kājiņu putekšņiem vai nē. Mēs varam diskutēt par šo jautājumu līdz bezgalībai, bet eh, mēs nonāksim līdz absurdam situācijai, absurdai situācijai. Tātad putekšņi ir medus sastāvdaļa un nav pielikti no ārpuses. Mēs nevaram nošķirt vienu no otra. Ja tas būtu pielikts no ārpuses, tad labi. Bet šeit mums vispār visa šī situācija, visa šī diskusija ir nonākusi absurda komēdijas līmenī. Tāpēc es patiesībā nesapratu, ko referente teica, es atbalstu to, lai medus Eiropā būtu tīrs, pēc iespējas tīrāks. Dāmas un kungi, mēs nevaram no, med, no bitenieku grupas izslēgt ekoloģiskos biteniekus, bet kā to izdarīt? Mēs jau nevaram no visām bišu kājām notraut konkrēti bioloģiski, ģenētiski modificētos putekšņus. Šie priekšādātāji. Es esmu nedaudz pārsteigta Mm, kad dzirdēju, lūk, EKT lēmums, tad nu tagad būtu kaut kāda vispārējā gala e, instants un pēdējais atkāpšanās punkts. Gribu teikt divas lietas. Pirmām kārtām es nedomāju, ka mūsu mērķis šobrīd ir vērst, e, ap, apgriezt šo lēmumu. Nē, drīzāk vienkārši izdarīt secinājumus un rīkoties tālāk. Piekrītu tam, ko teica Barts Stās, nu pat, un ko teica arī mūsu, mana kolēģe. Es domāju, ja mēs vēlamies lai pārliecināties, ka situācija e, ir dzīvot spējīga lauksaimniekiem, dravniekiem, un tāpat laikā tiek ievarots EKT lēmums, tad mums ir jāzina, kas vairāk. Mums ir vajadzīgs ietekmes novērtējums. Mēs šobrīd neesam tādā pozīcijā, lai pieņemtu korektu lēmumu. Vienlaicīgi neapvēršot, e, tātad nevēršoties pret šo EKT lēmumu, un tāpēc es pieprasu ietekmes novērtējumu. Paldies, Bankī kungs, tālāk. Es gan jūs neredzēju pirmīt, bet ja jārādu, te jūs esat lūdzu. Köszönöm szépen, szót elnök úr, tisztelt bizottság. Paldies, priekšsēdētāja kungs, godātā komiteja. Es piekrītu tiem, kuri uzdev jautājumu par to, vai tiešām Eiropas kopienas tiesas lēmums ir padomājis par visiem bioloģiskajiem lauksēmniekiem un vai mums vajadzētu uz šo lēmumu balstīties, izveidot jaunu likumdošanu. Uh, bioloģiskie medus ražotāji ir ārkārtīgi neliela un tomēr svarīga lauksaimnieku daļa. Un mums noteikti vajadzētu piedomāt par to, ka medus satur nelielu daudzumu ģenētiski modificētu organismu, un, protams, vai tā ir sastāvdaļa vai komp komponents, mēs varam par to bezgalīgi diskutēt. Uh, Un e, nav nemaz tik e, viensprātis visi tie, kuri vēlas noteikt konkrētu ģenētiski modificēto putekšņu daudzumu medū. Tātad vai to vajag norādīt vai nē? Bet mēs nedrīkstam aizmirst, aizmirst to, kāda ir bišu audzētāju asociāciju attieksme. Esmu runājis ar šiem e, bitiniekiem, un tāda nostāja bija arī kopienas tiesā, proti, cik liels ir putekšņu daudzums un ģenētiski modificēto putekšņu daudzums medū. Un tomēr, raudzotie, raugoties uz to, cik daudz medus tiek ražots Eiropā, tad lielākā daļa tirgu esošā medus tomēr tiek ražota tādās valstīs, kurās nav šis ģenētiski modificēto putekšņu pieaugums. Lielākā daļa medus ir tāds. Apmēram pār par 90% medus Eiropā ir tīrs, līdz ar to es uzskatu, ka mūsu komitejā, vidas komitejā vajadzētu par to runāt un vajadzētu atbalstīt tā saucamo tīro medu, nevis runāt par netīriem pieaukumiem. Domāju, ka mums vajadzētu laicīgi saņemt ietekmes seku novērtējumu un balstoties uz tajā esošajiem datiem, savukārt pieņemt lēmumu par to, kādā veidā Eiropas kopiena tiesas lēmums ietekmē biteniekus. Pie tam eh, šajā, eh, šajā kopiena tiesas lēmumā ir ļoti daudz ļoti daudz eh, tehniskas dabas jautājumu, un šodien, es domāju, lēmums izdoties nepieņems. Paldies, saka prieksēdētāja kungs, un tagad es vēlētos dot vārdu komisijas pārstāvim, jo deputāti izteikties gribētāji vairāk nav. Tā tad, eh, jā, pir, pirmo reizi, jā, mēs esam šajā zālē, un tāpēc es eh, jūs uzreiz neredzēju. Priekšādātāji, paldies, paldies. Es jau varu pastāvēt arī kājās kādu brīdi, jā, lai sagaidītu vietiņu, kur apsēties, tā nav problēma. Bet pirmām kārtām gribu Gerlīgas kundzi jums teikt paldies par šo sagatavoto ziņojumu. Tāpat uh, gribu teikt tiešām ļoti siltu paldies, tāpēc, ka šis ziņojums iet tajā pašā virzienā, kādā iet mūsu Sanko ģenerāla direktorāta domas un uh, viedoklis. Uh, lauksaimniecības ģenerāldirektorāts ir atbildīgs par šo priekšlikumu, un arī viņš bija gatavs izteiksies par Lisabonas līguma sastāv eh, elementu šeit. Bet runājot par madu un par putekšņiem. Mēs piekrītam nostājam, ko paudle pāžas kundze. Tad, kad viņa teica, ka nevajadzētu kritizēt uh, Eiropas kopienu tiesu, mēs piekrītam šim lēmumam, un tas nerada mums nekādas problēmas. EKT savā lēmumā ir devusi atbildi uz eh, judiciālā nolēmuma jautājumu, un jautājums eh, tika uzdots. EKT ir interpretējusi šo, tiesību, šo jautājumu pamatoties uz esošiem tiesību akti, kā jau vēlreiz gribu uzsvērt, uz esošajiem tiesību aktiem. Un taisnība, ka pašreizējie tiesību akti, respektīvi medus direktīva, nebija skaidra. Tajā bija jautājumi, kas varēja tikt interpretēti dažādi, un EKT interpretēja šos noteikumus tā, ka teica, ka uzskata, ka lūk, uh, putekšņi ir sastāvdaļa. Bet visi speciālisti atzīst, ka putekšņi nav viss sastāvdaļa, tas ir komponents. Tas nav kaut kas tāds, ko bitenieki, dravnieki pievieno medumu un tad uh, lūk pēc tam, uh, lūk liek to visu plauktos, lai, pēc, lai, lai medus būtu labāks. Nē, putekšņi ir neatņemama daļa no medus komponents. Un tāpēc uh, mums kā. E, kā likumlēmējiem arī ir jāprecizē šāda veida neskaidrs vietas tiesību aktos, un tas savukārt nozīmē, ka mēs jau nevēlamies šeit kaut kādā veidā vērsties pret EKT lēmumu vai to kaut kādā veidā apstrīdēt. Nē, mēs tam piekrītam. Tiesa saka, lūk, saskaņā ar paciešajiem tiesību aktiem visi ģēmo tiesību akti tādā gadījumā attiec uz putekšņiem, un tā tad jāparādās šai informācija arī uz etiķetēm uz marķējuma, mēs savukārt e, sakam, ka, lūk, viņi tālāk saka, lūk, medus ir uz dzīvnieku, e, dzīvnieku izcelsmes produkts un tā tālāk. Tā joprojām mēs visus šos secinājumus ņemam vērā un savā priekšlikumā ierosinām precizēt faktu, ka putekšņi ir komponents, neatņemam medu sastāda e, daļa un nevis sastāvdaļa. Tātad mēs nevēršamies pret EKT lēmumu, nē, nē, nē, vienkārši vēlamies ieviest tiesību aktos precizējumu un vēlamies, lai jūs kopā ar padomu kā likumdevēju šādu lēmumu arī pieņemtu. Kas mūsuprāt ir svarīgi, ir tas, ka tiek eh, palielināta skaidrība. Šobrīd valda milzīga neskaidrība. Tas tāpēc, ka putekšņi, nu tagad eh, lūk, uh, tiek, piemēram, atļauti atsevišķām kultūrām, bet tagad lūk, šāda veida putekši nedrīkst atrasties medu. Mēs pirmām kārtām lūdzām eprienākt klajā ar izvērtējumu, lai jūs zinātu, vai šāda veida putekšņi rada vides risku, dzīvnieku veselībai risku, bitēm vai cilvēku veselībai risku. Eprie atbildēja, ka nē, šādu risku nav. Mēs tālāk vaicājām, Eh, arī, lai, eh, lūk, eh, tiktu izteikta prasība, ka šos putekšņus izvērtē EPNI un tad dod attiecīgu autorizāciju, lai nekāda veida neskaidrības vairs nerastos. Un tas arī tā notika. Problēma ar medu, protams, jo, ar ie, importēto medu joprojām, protams, ir aktuāli, jo ir jau tādi ģēmo, kas ir trešās valstīs autorizēti un no kuriem medus tiek vākts. Uh, Šo jautājumu mēs arī izvērtējām un attiecīgi pieņemam lēmumu. Tas, protams, rada problēmas, ir īpaši attiecībā uz Kanādu, Argentīnu, kas eksportē medu un kur ir autorizēta ģemo. 50% no mūsu medus patēriņa ir medus, ko patērraž saražojam paši Eiropas Savienībā. Pārējie 50% tiek eksport, importēti. Uh, un lielākoties imports paredzēts dažāda veida nozarem, kā piemēram lūk konfekšu ražotājiem un citiem saldumu ražotājiem, kas izmanto pārstrādājumu medu. Un importētais medus pārsvarā tas, ko izmanto tieši rūpniecība, eh, nu, vai kā pārtiks piedevu, vai dažādu veidu kosmetiskiem eh, produktiem un tā tālāk. Nu, tā tad Mēs domājam, ka šis priekšlikums e, vienkārši skaidro, precizē situāciju. Turklāt skaidri un gaiši apraksta, kāds ir putekšņu status, neatņemama daļa, un e, attiecīgi līdz ar to tiek, e, nu, netiek novērsts tas, ka tiktu izmantot ģēmo e, uzrādīšanas tiesību akti. Nē, nu tātad šie, šie 5% joprojām ir spēkā marķējumā, tad ir jāuzrāda ģēmo. Ja ir uh, vairāk kā 5% šī ģēmo putek, ar putekšņu, putekšņu veidā, tad tas ir jāuzrāda. Bet jūs jau viss zinat, ka 0,9% ir tas maksimālais putekšņu sastāvs medū parasti. Parasti 0,1, 0,3, 0,4 tikai. Un rezultātā Tas, protams, nav jāslēp. Rezultātā, protams, ir ļoti maz iespējams tas, ka uz medus kādreiz parādīsies šāda veida uh, marķējums, ka lūk šeit sastāvā ar ģēmo, un tas notiks tieši putekšņu, ģēmo putekšņu dēļ. Jo putekšņi šādu daudzam nepārsniedz, bet noteikumi tiek piemēroti. Savukārt līdz, tam, tik, līdz šim tika uzskatīts, un to arī Eiropas kopiena tiesa pateica, ka uh, šis ģēm, ģēm O tiesību akts nesot bijis piemērots, bet tā tad tā nav. Tādas, lūk, manas piezīmes. Tagad gribu atbildēt stāstkunga teiktamajam e, par viņa e, prasību par alternatīvām. Izmantojot sastāvdaļu sarakstu, kas nav atļauti, protams, e, tad tiek pievērt noteikti sankcijas. Un tādā gadījumā, protams, ir jāpiemēro marķēšanas noteikumi. Bet tas nozīmē atkal vēlreiz, ka putekšņi kļūst par sastāvdaļu. Bet mēs ar šo vēlamies pateikt, ka putekšņi nav sastāvdaļa, bet ir neatņemama medus daļa. Un tāpēc es saku, šāda veida tiesību aktus par marķēšanu var piemērot, bet tas nozīmē lūk, ko pavisam citu konstatāciju. Un mēs tam nevaram piekrist. Arī paši profesionāļi dravnieki eh, to saka. Tas ir tas, ko viņi arī apgalvo. Viņi saka, nē, tā, nē, tā ir medus neatņemama sastā... daļa, tā nav sastādaļa. Un tāpēc tas, kungs, nu, diemžēl jūsu ierosinājums nevar tikt izmantots kā alternatīva nevar izmantot, piemēram, lūk, eh, kaut kādu citus ģēmo putekšņus, lai taisītu medu. Tā tas nenotiek. Tātad runājam šeit par 0,9% maksimāli, kas varētu ietelpt medu, un visi saprot, ka tas pat netiek sasniegts. Nu, ja vien tā nenotiek kaut kāda krāpšanās, nu priekšādā tā ir tālūk. Nu, varbūt, ka mans kolēģis tad no lauksaimniecības ģenerāla direktorāta varētu pastāstīt jums par šo Lisabonas līguma piemērošanas aspektu lūdzu. Merci, prezident. Euh, Paldies, priekšādātāji. Runājot par komisijas priekšlikumu attiecībā uz saskaņošanu jauniem noteikumiem komitoloģijā, eh, izmantojot Lisabonas līgumu, te gribēju teikt tikai to, ka tieši tā kā Gerlings kundze norādīja savā prezentācijā, un to teica arī citi deputāti, tas ir jautājums, kas parādās atkal un atkal. Un nevienmēr ir izmantojama viena un tā paša, tā pati pieeja ir jāspēj nodalīt un klasificēt komisijas pilnvars eh, deleģēto aktu kontekstā un tad, protams, arī izpildākti. Mm, vienkārši gribu jums attaisnot, kāpēc vēlamies, pats paskatot, kāpēc vēlamies šeit deleģētos aktus un kāpēc komisija izvēlēsies šādu pieeju. Nu, tas tāpēc, ka pirmām kārtām mēs uzskatām, ka šīs pilnvars kas te ir ietvertas un kas tiek ierosinātas šajā komisijas tekstā, ir pilnvars, kas jau tai ir piešķirtas. Tās piešķirtas ar pašreizējo direktīvu, konkrētāk 4. Eh, pantā, tur, kur tiek runāts par analīzes metodu, tāpat arī 6. pantā, kur tiek runāts par komisijas kapacitāti attiecībā uz uh, eh, saneks viens un divi izpildi vai īstenošanu medus direktīvā. Tāpat arī tiek precizēts, ka pilnvars, kas ir ierosināts komisijai un kas būtu jāapstiprina likumdevējiem, jau ir piešķirts un tas ir ierobežots tādā ziņā, ka komisija nekad nav gribējusi pieprasīt lemšanas eh, varu par kaut kādiem ļoti būtiskiem pielikuma aspektiem. Nē, tā vēlas tikai, lai tā ir piešķiras pieprasīt kaut kādu veidu nelielas modifikācijas par tādiem mazāk būtiskiem aspektiem, kas ir tehniski pēc sava rakstura un kas, protams, ir šajos pielikumos arī iekļauti. Attiecībā lūk uz, piemēram, definīcijām, aprakstiem un atsevišķu medus tīpu prezentāciju, tāpat arī e, uz lūk šo sastāvdaļu saturu. Nu, lūk, tāds ir mūsu uzskats un tāpēc uzskatām, ka šīs pilnvars komisijai jau ir arī piešķirts ar iepriekšējo direktīvu, un e, tās tiktu piešķirtas e, šīs jaunā grozījuma sastāvā vienkārši izriet jau no pašais esošās likumdošanas procedūras. Un e, šīs pilnvaras attieksies tikai un vienīgi uz tīri tehniskiem aspektiem tā, lai varētu, piemēram, tiesību aktus pieskaņot arī starptautiskām tiesību normām un, aliment, un kodeksa alimentārijus prasībām. Paldies! Vielen Dank. Es ist gerade nochmal eine Frage aufgeworfen worden in Sachen Impact Assessment. Paldies. E, jums tika uzdots jautājums par ietekmes seku novērtēšanu. Stāskungs to uzdeva. Un koordināru tikšanās sanāksmē mēs e, diskutējām e, par šiem jautājumiem, un atbilde bija, ka atbilde tiks dota no komisijas puses mūsu komitejas sēdē. Vēl izskanēja ideja, ka varbūt ietekmes sekmu novērtējumu varētu sagatavot jau četru mēnešu laikā. Protams, ka tas maksā, neviens jau, ne, nekas jau šajā dzīvē ir bez maksas, bet eh, cik tas maksā, varbūt, ka mēs varam to uz, uzzināt. Un tagad došu vārdu Gerlings kundzei. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Es eh, Nevēlos detaļās pieskarties visam šeit izskanējušajam un arī neatbildēšu uz jautājumiem, tikai uzskaitīšu to, kas man likās vissvarīgākais. Jautājums, kā jau es teicu pašā sākumā, vairāk, vairāk vai mazāk ir saistīts ar definīciju. Mums ir jābūt ārkārtīgi piesardzīgiem, definējot definīciju. Šeit nedrīkst būt neskaidrību jo neskaidrība jau tāpat ir pārāk daudz, bet eh, lai nebūtu tā, ka mūsu lēmumu ietekmēs arī neskaidrības par to, par ko mēs runājam. Ietekmes seku novērtējums būs arī to seku novērtējums, ko radīs izmainīto noteikumu īstenošana dzīvē. Šobrīd eh, kopienas tiesas lēmums radīs vēl lielāku neskaidrību, bet mūsu paredzētās izmaiņas vēlas saglabāt to situāciju, kāda šobrīd ir šobrīd, kā, kāda šobrīd eksistē. Līdz ar to izmaiņas jau nebūs būtisks, un tas arī būtu mūsu ziņojuma rezultāts. Jā, protams, tam būs zinām ietekmus dravniekiem, un tomēr Detaļās neiedziļinoties ir ārkārtīgi grūti to argumentēt. Tātad nekas pa lielam nemaidz, nemainīsies. Tie, kuri nodarbojas ar biškopību, tie, kur pārdod medu, tāpēc eh, arī netika sagatavots ietekmes saka novērtējums, jo it kā nebija nekādu būtisku izmaiņu. Netika uzskatīts, ka tas ir vajadzīgs. Tagad eh, varbūt vēlētos Tavaģi kundzes teiktajam. Linda nolasīja viņas teikto. Proti par to, ka šad tad uz produktiem ir ne, um, mm, nepatiesība sakoša etiķete. Nekas jau nemainīsies, bet ja kāds bitenieks vēlas savu produktu nosaukt par bez GMO, tad eh, to jau it kā var darīt, bet šeit mēs runājam arī par ļoti mazām promilēm kuras ir saistīts ar gēmā uzrādīšanu, un es zinu, ka ir tādi, kuriem ir problēmas ar šādu definējumu, bet tas nav šīs direktīvas mērķis. Vairāk runātāji teica, ka biteniekiem nepatīk komisijas priekšlikums. Es tikai vēlējos pateikt, ka uh, Es zinu, ka Stēskungs un citi ir tikušies ar biškopšu asociācijām, un jūs sakiet, ka viņiem tas nepatīk. Es jums varu jums e, garantēt, ka man ir vesela virkni tāda asociācija, kuras ir pārlaimīgas ar komisijas priekšlikumu. Tātad, kuram ir taisnība, jums vai man? Es nedomāju, ka mums šeit vajadzētu piesaukt skaitļus, cik asociācijas vai cik e, biškopi kooperatīvi ir par vai pret. Tas nav tik vienkārši. Viedoklis nav tikai balts vai tikai melns. Ir pat tādi biškopi, kuri apgalvoja, ka viņi neredz šeit problēmu. Ir tādi, kuri pie manis ir griezušies ar ārkārtīgi nopietnu seju, un es arī akceptēju viņu argumentus. Runājot par alternatīviem priekšlikumiem, Es tikai vēlējos pateikt, ka jā, es nopietni izsvēru, strādājot pie šā ziņojuma, arī alternatīvas iespējas. Griezos pie juridiskā dienesta un man tika teikts, tieši tāpat kā komisijas juridiskais dienests ieteica komisijai, ka nebū, nav cita ceļa, ja mēs vēlamies citus alternatīvas risinājumus, tad tie vēl vairāk veidot juridisko neskaidrību. Noslēgumā Ā, vēlētos vispirms pateikties ēnu referentiem par viņu lielo palīdzību un, un ieguldījumu, un tomēr noslēgumā mans secinājums būtu tāds, ka ietekmes seku novērtējumu nevajadzētu īstenot. Tomēr esmu, lasi, esmu runājusi ar biškopiem visā Eiropā un saprotu viņu bāžas. Un tomēr iemesls, kāpēc komisija vēlas 12 mēnešu periodu, tāpēc, ka būtiska likumdošanas sagatavošanas daļa ir iesaistīto pušu apklausī, apklaušanāšana. Un tāpēc eh, likumdošanā nepieciešams gan iekļaut iesaistīto pušu viedokļus, gan arī apklaušanāšanu un sabiedrības domas izzināšanu. Tātad vai nu mēs konsultāciju plaši izvēršam, vai nedaram to vispār. Par to mēs runāsim nākamajā koordinatoru sēdē. Es vienkārši vēlētos pateikt šeit klātesošajiem, ka mēs runājam par juridisko nedrošību, kura pastāvēs vēl maks 12 mēnešus. Un daudz no biškopiem saka, nevajag ietekmes saka novērtējumu, jo mēs nevaram to visu nolemt šobrīd. Ja kāds vēlētos eh, līdz nākamajai koordinatoru sanāksmai ar mani sazināties, es būšu tikai priecīga. Paldies! Vielen Dank, Frau. Liels paldies, Gerlingas kundze. Un grozījuma iesniegšanas termiņš mums ir pavirzījies uz priekšu. Tagad tas ir 21. februāris, pulksten 12. Un par ietekmes izvērtēšanu runāsim koordinātoru sanāksmē. Paldies visiem, kas piedalījās šajās debatēs. Un tagad 28. darba kārtības jautājums. Tas ir mutiskais jautājums, ko uzdevis Krīsas Dēvis par nikotinoīdu pesticīdiem. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlotos uzklausīt vispirms komisiju un tad uzdot papildu jautājumu. Jā, labi, tādā gadījumā komisija, lūdzu. Priekšādātāji, paldies. Šī problēma ar neonikotinīdiem ir ļoti nopietna un svarīga problēma. Tas ir ļoti svarīgi bišu veselībai Un te var sasaistīt situāciju ar iepriekšēju jautājumu, ir ārkārtīgi bīstami, ja putekšņos eh, parādās šīs vielas. Neonikotinoīdu problēma nav jauna problēma. Dravnieki jau sen ir pauduši baul, bažas un šaubas par šo produktu, un nu jau vairākus desmitus gadu. Mēs esam vērsuši šo, šo jautājumu nodevoši arī EPNI. Nu, pirms pieciem gadiem jau viņus, viņu uzmanību vērsām uz šo jautājumu. 2010. gadā pieņēmām direktīvu, kas ļautu spēcināt pasākumus nozarēs, lai ierobežotu neonikotinoīdu izmantošanu. Un un problēmas ir sāsinājušās pēc tam, kad tika publicēti divi pētījumi, viens franču, viens angļu pētījums, un tad vēl arī trešais Vācijā. E, pagājušā gada sākumā, martā šķiet 2012. gadā tie, šie pētījumi tika publicēti. Šie pētījumi, kā jau jūs labi zināt, parādīja, ka jau ļoti vājas neonikotinoīdu dozes, kas tiek konstatētas ziedos e, un augos, tiek eh, pēc tam konstatēts nektārā, ko lūk, bites izmanto medus ražošanā, un attiecīgi šīs bites tiešā veidā gan nebija eh, šo vielu ietvarā un toksicitāte neradās, bet e, tomēr ta, šīs vielas neļauj šīm bitēm atgriezties, piemēram, stropos, viņas tādas disorientētas kļuva. Uh, un, e, piemēram, pa, pazaudējot ceļu, vienkārši beigu beigās tomēr arī mīra pie puķiem un tā tālāk. Un tas, protams, ir aktuāli tādos gadījumos, kad lauki tiek apsmidzināti ar pesticīdiem, kuros šī viela atrodas. Un lauksaimnieki, e, kā zināms, nevar, protams, nedrīkst, protams, ziedus ziedēšanas laikā ar šādiem pesticīdiem apstrādāt, lai nekaitētu bitēm. Šis elements ir svarīgs, tāpēc, ka Eiropas Savienībā 80% no kultūrām tiek aputeksnēts ar bišu palīdzību. Tas nozīmē, ka ja bišu nebūs, tad nebūs arī kultūru audzējumu. Un vismaz šīs kultūras nenesīs nekādus augļus, ne graudu augi, ne kartupeļi nevarēs nogatavoties, ne ķirši, nekas. Un tāpēc ārkārtīgi svarīgi pieņemt tādus pasākums, kas šo problēmu risinātu. Un EPNI eh, pirms nedēļas, 16. janvārī, eh, nāca klajā ar trim atzinumiem par šiem trījiem neonikotinoīdiem. Un jūs jau droši vien, ka zin, esat iepazinušies ar šiem atzinumiem. Jūs redzējāt, ka savos secinājumos, kas pieejam angļu valodā, tiek runāts par akūtu toksicitātes risku un paaugstinātu risku. Un tas ir signāls, kas ir ļoti svarīgs no zinātnes aprindām, no etnī puses, kas liek mums ar satraukumu domāt par šo paaugstināto risku. Viņi saka, lūk, ir šīs trīs vielas, piecu vidu kopā ir pieci atļautie pesticīdi, kas ietilpst šajā pasuka, šajā eh, sadaļā, kategorijā, un to vidū trīs, acīm redzam, ar šiem neonikotinoīdiem ir tādi, kas draud ar augstu tos, paaugstināt toksicitātes risku bitēm. Tāpēc mēs šobrīd eh, grasamies pētīt to, kā šos atzinumus iestrādāt tiesību aktos. Atkārtot, tie ir ļoti nopietni, un tāpēc mums ir jāiejaucas. Mēs šobrīd strā... esam pārdomu posmā, bet pavisam strauji komisija grasās pāriet pie darbiem, nākt klajā ar priekšlikumiem, kas ļautu šos atzinumus iztolkot tiesību aktos. No vienas puses mums ir jādomā par kopējo lielo kopienu, eh, kur, un visu šo kopienu, kur tiek augstu vērtēti šie zinātniskie atzinumi un kas prasa mums rīkoties un aizliegt šos neonikotinoīdus. No otras puses, nu, protams, tas nepārsteidz, ir nozare pesticīdu ražotāji, eh, sēklu ražotāji, lauksaimnieki kas mums savukārt saka, pagaidiet, pagaidiet, jūs aizliegsiet šos neonikotinoīdus, kas tiek plaši izmantoti. Tad tādā gadījumā tam būs ļoti smagas ekonomiskas sekas, pā, spēcīgas saknes, un cipari, ko viņi mums te sauc priekšā, es pat nemaz ne, nesaku, negrasos to šeit atkārtot, bet tie tiešām ir ļoti daudz. 17 miljārdi, viņi saka, varētu būt šie zaudējumi, un 50 tūkstoši darba vietu varētu tikt apdraudētas, ja šāda veida aizliegums tiks noteikts. Nu, mūsu analīze savukārt liecina, ka graudu apstrāde tātad ar šiem pesticīdiem eh, sistemātiskā veidā Respektīvi, lūk, šie pesticīdi ir pašā augā un pēc tam arī ziedā, eh, nu, lai aizsargātu to pret dažādiem insektiem, protams, tiek izmantot šie pesticīdi. Tas parādās jau pašās sēklās, un tas ir jau tāds novatorisks veids, kā izmantot pesticīdus. Tas aizstāja eh, šo nepieciešamību ar traktoru braukt pāri laukam un apsmidzināt augus ar pesticīdu pēc tam, kad tie jau ir sazēluši. Un tas nozīmē, ka, lūk, eh, tiek apiet šī nepaciešamība radīt šo pesticīdu miglu, kas tad vēl daudz kur citur eh, var arī atdurties. Un tātad it kā tas tāds labs jauninājums. Bet šādā veidā sēklu apstrāde izmantot pesticīdi kā novatorisms eh, dod gan priekšroku, priekšrocības salīdzinājumā ar šo pesticīdu izsmidzināšanu, bet tam ir arī negatīvas sekas, kā redzam. Nu, lūk, un pētījumi tieši par to arī liecina. Pētījumi liecina, ka šie neonikotinoīdi satver, sa, lūk, trijos gadījumos ir ļoti negatīvi, trīs negatīvas elements. Pirmām kārtām, ja tos izmanto graudu sēklu apstrādē, kā granulas, kas tiek iestrādātas augsnē, vai ka tos izmanto arī kā ap, apsmidzinātājus, tad tādā gadījumā tie rada Tie parādās tālāk arī nektārā, ziedu nektārā. Tas parādās arī tālāk, piemēram, lūk šajās sulās, ko izdala, piemēram, kukurūza un ko bites savukārt uzņem kā šķidrumu, Un trešā problēma ir tas, ka ir arī putekļi, kas, piemēram, parādās tajā brīdī, kad šis sēklas tiek apstrādāts vai kad šīs granulas tiek izsētas zemē. Uh, Vai arī tajā brīdī, kad, lūk, kā apsmidzināms materiāls, šis pesticīds tiek uh, miglas veidā izsmidzināts. Šādā veidā tiek vainu, piemēram, uh, samaz, ap, saindēti, piesārņoti uh, blakus lauki, kur aug citas kultūras. Protams, ar vēju šie putekļi var aiziet vēl tālāk, tātad rodas šī kontaminācija. Tad ir virkne dažādu apstākļu, virkne dažādu problēmu, kas rodas, bet atkārtoja, ka mūsuprāt, eh, graudu apstrāde kā tāda tomēr ir tāds novatorisks elements, kas ir labs salīdzinot ar e, pesticīdu izmantošanu apsmidzināšanas veidā. Nu, lūk, tāda ir pašreizē situācija. Nu, diemžēl es nevaru jums atbildēt uz, uz jautājumu ar kaut kādiem konkrētiem priekšlikumiem. Nevaru pastāstīt, kāda veida pasākumi tiks pieņemti, izstrādāti bet domāju, ka pavisam tuvā nākotnē, respektīvi jau nākamās nedēļas sākumā, mēs sāksim strādāt, komisija nāks klējā arī ar kaut kādām pirmām šo pasākumu iestrādēm, runāsim ar dalību valstīm, lai varētu tad, nu, komitoloģijas procedūrā par ši, visiem šiem jautājumiem attiecīgi arī nobalsot par kaut kādu veidu mēriem. Paldies! Vielen Dank, un dann möchte ich Liels paldies, un tālāk man ir jādod vārds CPP pavisam īsi. Tātad došu vārdu Austrijas eh, vides aģentūras pārstāvim. Eh, paldies par jūsu interesi, eh, par atklājumiem eh, un zinātniskiem pierādījumiem par neonikotinoīdu pesticīdiem uz bitēm. Ekonomiskās un zinātniskās politikas departaments mūsu aģentūrā sagatavoja uh, kopsavilkumu par to, kā neonikotinoīdi uh, ietekmē bites. Jūs saņēmāt šo materiālu jau iepriekš. To departaments eh, publicēja pagājušā gada decembrī. Šī dokumenta autori ir Margarita Grimma, kas ir eksperte biocīdos un pesticīdos, eh, Katrīna Seida, eh, kas ir la, lauksaimniecības zinātniece, es pats, mani sauc Aleriks Rīs un Elizabete Zūsenbahere. Savukārt es nodarbojos ar ķīmiju un visvairāk nodarbojos ar piesārņotājiem, kas izplūst vidē attiecībā uz šo te uh, paziņojumu. Mūsu metode, ko mēs izmantojām, mēs gribējām e, veikt tādu kopsavilkumu par nesen publicēto zinātnisko literatūru par to, kā šie pesticīdi ietekmē bites. Ziņojumi par kaitējumu, ko šie neonikotinoīdi nodara bišu saimēm, parādās visā Eiropā. Un tā ir vesela klase sistēmisku insekticīdu, un to e, visvairāk e, vaino par to, ka tā samazina aputeksnētāju, aputeksnētājus. Uh, Un e, parādījās arī e, pierādījumi par to, ka neonikocinaīdi nogalina bītes. Un e, šobrīd šī interese ir īpaši liela, par to interesēsies arī plašāka publika, un tāpēc parlaments vēlējās papildus informāciju, un komisija prasīja tālāk zinātniskus pētījumus. Eiropas pārtiks nekaitīguma iestāde eh, arī eh, izdarīja riska izvērtējumu par to, kā neonikotinoīdi ietekmē bītas. Un šie rezultāti parādījās pirms dažām eh, dienām. Aputeksnēšana, ko veids bītas un arī citi insekti, ir ļoti svarīgs ekosistēmas pakalpojums un Eiropā vairāk 80% eh, vismaz zināmā mērā eh, eh, ir spējīgi vairoties tikai pateicoties aputeksnēšanai. Un um, tas, ka palielinās ziņojumu skaits par to, eh, kā neonikotinoīdi eh, negatīvi ietekmē bites un cits apataksnētājus, kļūst ar vien nozīmīgāki. Un, diemžēl, šī toksitāte ietekmē gan mājas bites, gan sauvaļas bites, gan kāmenes. Un toksicitāte eh, no sēklām sasniedz ziedus nektāru un potenciāli var sasniegt aputeksnētāju kukaiņus. Un e, neseni, nesenās publikācijas pierāda, ka mm, pat e, nelielās e, devās šie pesticīdi ietekmē bišu veselību un uzvedību. Mm. Piemēram, bites nespēja atrast atpakaļ ceļu uz stropiem, uh, un nespēja darba bites komunicēt ar pārējām saimes bitēm. Hroniska pakļaušana nelielām dozām traucē vairošanos un samazinās izturību pret slimībām. Dažādi autori secina, ka neonikotinoīdi arī mazās dozās var pa, būt ar letālu iznākumu tādēļ, ka bišu saimes vairāk ir pakļautas un mazāk aizsargātas no dažādām citām slimībām. Uh, nu, daži no rezultātiem reizēm gan tiek apšaubāmi, ir nepieciešams aktualizēt uh, rezultātus, jāveic arī riska izvērtējums visiem neonikotinoīdiem, kas ir atļauti lietošanai Eiropā, un kā tie ietekmē bites, lai novērtētu risku, ko tie rada bitēm. Ir nepieciešams veikt arī uh, praktiskus eksperimentus, vairāku veģetācijas sezonu laikā. Dažas Eiropas valstis ir um, veikušas pasākums, lai izvairītos no negatīvās ietekmes, ko rada neonikotinoīdu uz bitēm. Taču Eiropas līmenī galvenā koncentrācija notiek tieši uz uh, letālo iznākumu novēršanas, bet e, nav pietiekami sistemātisks darbs, lai samazinātu pakļaušanu nelielām uh, saindēšanās dēvām. Un ir jāievēro piesardzības princips, lai saglabātu bišu, sauļas, bišu un kameņu populācijas. Paldies, paldies par šo kopsavilkumu. No pesticīdu nodaļas Hamidjēnas kungam vārds. Jā, es paskaidrošu, kā mēs esam strādājuši. Ehm, mēs saņemam mandātu no Eiropas komisijas. Eiropas komisija nodefinē, kas mums būtu jādara. Un, definējot, eh, un definē arī vielas, kas mums būtu jāizpēta. Jāizpēta bija trīs dažādas vielas. Un 31. decembrī mums tātad vajadzēja beigt darbu un pēc pāris nedēļām publicēt rezultātus. Komisija skaidri norādīja, ka mums ir jāapspriež visi, jāapskata visi autorētāzie autorizētie lietotāji Eiropas Savienībā, arī graudu apstrādātāji un mums tika stingri noteikts, kas mums jādara eh, šajā risku izvērtējumā. Un mums vajadzēja gan skatīties, kā tiek apstiprināts aktīvās vielas, gan kā e, tiek autorizēti auga aizsardzības produkti. Mums bija jāņem vērā, un tas ir svarīgi. Zinātniskais viedoklis par risku riska izvērtējumu un uh, auga aizsardzības līdzekļu ietekmi uz bitēm. To darīja uh, EFSA panelis, tas bija pirmais solis, kas ļāva tālāk izstrādīt uh, riska izvērtēšanas sistēmu, un šis te vadlīnija dokuments tiks uh, izstrādāts maija beigās. Un mums bija jāņem vērā arī citi pētījumi un monitoringa pētījumi, uh, kas eh, varētu savukārt ietekmēt mūsu pētījuma rezultātus. Nu, kā mēs tad sākām? Sākām ar datu uh, savākšanu, uh, dažādu uh, pieteikumu saņēmēju uh, izpētīšanu, pētījām monitoringu datus, sākām izvērtēt šos datus. Un šeit man jānorāda, ka tieši EFSA darbinieki arī šos datus pētīja. Mēs nepaļāvāmies uz uh, ārēju eh, ekspertu paneli, mūsu pašu darbinieki to visu arī paveica. Eh, kas attiecas uz zinātnieku atzinumiem, kas balstījās uz eh, šo te riska izvērtējumu par ietekmi, augaisardzības iet, produktu ietekmi uz bitēm. Un pētījām arī jaunākos atklājumus, uh, kā eh, šie produkti ietekmē bišu mirstību, koloni, bišu saimju attīstību, izdzīvošanu, bišu uzvedības eh, izmaiņas un tā tālāk. Mēs izvērtējām visus šos datus un sagatavojam riska izvērtējumu gan akūtos, gan, gan akūtos, gan hroniskās sekas, ko rada neonikotīnu izmantošana. Uh, Uh, un uh, to, kādas sekas rāda uh, šo preparātu izmantošana gan sēklu apstrādē, gan granulu ražošanā. Un pētījām, kādā veidā tas, teiksim, ietekmē, piemēram, nezāles, kā tas ietekmē izsvīdums, šķidrums, kā tas ietekmē, kā vai, vai šīs vielas nonāk potekļu, putekļos, piemēram, un arī vai augi, kas tiek audzēti pēc to auga audzēšanas, kas e, ir tikuši apstrādāti ar šiem produktiem, kā tos, e, vai tajos nonāk šīs vielas. Un tad šos te pētījumus mēs arī un šos datus nodevām kompetentām iestādēm dalībvalstīs. Organizējām arī ekspertu konsultācijas ar valdību ekspertiem, kurus nozīmē nacionālās kompetentās iestādes, uh, lai apspriestu šos secinājumus. Un visbeidzot, mēs finalizējām mūsu secinājumus, kas bija uh, tātad EFSA secinājumi, kur EFSA uzstājās kā neatkarīga zinātniska organizācija. Un kādi savukārt ir šie galvenie uh, secinājumi? Tie ir ļoti komplicēti Un mēs visu informāciju esam apkopojušies pārskata tabulās. Un visi autorizētie lietotāji ir uzskaitīti, un katrs no šiem lietotājiem var, eh, tātad, eh, ir atspoguļojuši šajā te eh, kopsavilkumā. Un visi tātad ietekmes maršruti ir parādīti, un sekas var būt dažādas. Uh, Pirmkārt, varbūt pietiekoši datu, lai varētu sagatavot riskas uh, novērtējumu, un uh, tad arī uh, iespējams identificēt risku. Varbūt arī tā, ka mēs nevarējām veikt riska izvērtējumu, jo datu vienkārši nebija pietiekami, un šāds riska novērtējums nebūtu drošs vai arī nav pieejama riska izvērtēšanas schēma vispār. Citos gadījumos mēs varējām sagatavot riska izvērtējumu, bet nevarējām identificēt konkrētu risku noteiktam augam vai noteikta pro, noteiktam produktam. Daudz autorizētie lietot. Tā, par daudziem autorizētiem lietotājiem mums nebija pietiekoši daudz datu, lai mēs varētu veikt līdz galam riska izvērtējumu. Piemēram, mums nebija pietiekami uh, informāciju par putekļu ietekmi visām situācijām. Tālāk eh, koncentrācija putekšņos un nektārā visiem augiem, visām kultūrām, kas apstrādāts ar nikotinoīdiem. Mums tās bija priekš dažām kultūrām, bet ne visām. Tālāk eh, apstrādes uh, um, apstrādes biežuma mums trūka dati, respektīvi mums bija zināma informācija, bet nebija pilnīgi viss, lai varētu veikt riska novērtējumu visiem lietotājiem Eiropā. Un tad mēs ļoti uh, skaidri centāmies uzskaitīt un parādīt arī šo datu iztrūkumu mūsu secinājumos. Nu, tātad galvenie maršruti, uh, kā neonikotinoīdi nonāk saskarē ar bitēm. Nu, es to, es varu to pateikt pārsteigumiem. Vispirms saskarē bites nonāk caur putekšņiem un nektāru. Tātad tos var, u, var uzskatīt, ka ja tos izmanto apstrādājot augus, kas nav pievilcīgi bitēm, tikai tad tas nozīmē, ka šāda apstrāde un izmantošana nav riskanta. Uh, tālāk. Uh, ietekme no putekļiem. Šeit mums trūka datu, lai mēs varētu uh, veikt uh, secinājums. Nevar izslēgt uh, risku bitēm, piemēram, lietojot uz cukurbietēm, ja tiek apstrādātas sēklas. Ir īpaša m, mm, procedūra, kas granulē sēklas Un tika secināts, ka tas nerada problēmas attiecībā uz izdalītiem putekļiem, kā arī risku nerada uh, siltumnīcās stādītie augi, kā arī uh, uz granulētiem produktiem kopumā mēs varējām uzskatīt, ka risks ir zems un no augus izdalītā šķidruma e, šeit datu mums nebija pietiekami, mums bija nedaudz datu, lai varētu pabeigt uh, pētījumu par kukurūzu, kas ir apstrādāta ar tiometaksāmu. Uh, e, mēs strādājam arī pie citiem secinājumiem. Uh, citos insekticīdos kas ir citi, tie nav nikotinoīdi, bet citas grupas uh, preparāti, un šo pētījumu mēs pabeigsim šī gada martā. Vielen dank, un damit... Paldies, un līdz ar to mēs esam uzsākuši diskusijas par šo jautājumu. Kris Deivis. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Mēs eh, šīs diskusijas atlikām, lai dzirdētu EFSAS secinājumus, un ļoti patīkam, ka mēs to tikko dzirdējām. Bija interesanti uzklausīt. Un tomēr, kā jau es teicu, vēl ir daudz darāmā. Mēs e, varam sākt ar pieņēmumu, ka daudz cilvēki būs viensprātis, ka bites ir nepieciešams mūsu izdzīvošanai ne tikai kā aputeksnētājas, bet arī citu iemeslu dēļ. Parasti cilvēkiem nepatīk kukaiņi, izņēmums ir bites un tauriņi. Paskatīsimies European Voice avīzi šonadēļ. Un eh, es redzu, ka Eiropas kultūru aizsardzības asociācijas prieksēdētājs arī runā par neonikotinoīdu pesticīdiem. Un viņš raksta, ka mēs nedaram neko, pilnīgi neko, lai uzlabotu bišu veselību. Nezinu, kāpēc viņš ir nācis klajā ar tik ārkārtīgi spēcīgu teicienu un tomēr. Es eh, neticu, ka neonikotinoīdi un pierādījumi pret šiem neonikotinoīdiem ir neapgāžami. Visticamākais, ka neonikotinocīdi nav tiešā veidā nogalinājuši bites. Daudzos gadījumos noteikti tie būs kaut ko izmainījuši, un tomēr tiem ir tā saucamie subletālā ietekme, un tās noteikti ietekmē uh, pretestības spējas samazināšanos pret slimībām un iespējams, ka tāpēc arī strops iet bojā. Taču nav nekas jauns. Mēs esam par to runājuši daudzos gadījumos, un 15, e, 16 gadus dalību valstīs par to ir ticis runāts. Es atceros, ka frātā bija Francijas valdība, kas 99. E, gadā jau aizliedza viena produkta izmantošanu uz laukiem, un 2004. gadā arī noteikta produktu izmantošana kukurūzas laukos. Tātad eh, bija dalība valsts, kurām bija pieejami zinātniskie dati, lai kaut ko aizliegtu. Šī kultūra aizsardzības industrija jau sen ir runājusi par to, ka dažādu pesticīdu izmantošanas aizliegums tām ir radījis zaudējums. Protams, pesticīdu un insekticīdu aizsargā auga kultūras un tomēr mēs, mums ir jābalstās uz zinātniskajiem pētījumiem un datiem. Protams, ka ražotāji apgalvos, ka aizliegums izraisīs finansiāls dabas zaudējums, bet Eiropas vidas aģentūras pētījums runā par to, iespējams, eh, ka jūs varat dabūt arī Kopenhāg Kopenhāgenā kopiju, kur tiks publiskot pēc pāris nedēļām. Tajos runa iet par to, kāds būs eh, aizlieguma sekas. Runājot par pārtiks ražošanu, tad eh, šīs sekas nebūs nozīmīgas. Kā jau es teicu, es saprotu, ka ka insekticīda nozīme un pesticīda nozīme kultūra aizsardzībā ir būtiska. Tomēr mūsu galvenais uzdevums ir nodrošināt, lai bites ar šiem pesticīdiem nenonāk nekādā kontaktā. Būs gadījumi, kad mums būs kaut kas jāaizliedz, piemēram, konkrēts produkts jāaizliedz, konkrēts ražojums, un, kā jau šeit izskanēja, varbūt nevajag apstrādāt laukus, kuros bites putekšņo. Citur būs gadījumi, kad eh, mums vajadzētu izstrādāt pesticīdu lietošanas vadlīnijas un konkrēti runāt par to, kādos gadījumos eh, izstrādājums lietot, piemēram, samazināt apsmidzināšanu un līdzīgi. Un eh, atkal, piemēram, aizliegt neonikotinoцīdu izsmidzināšanu uz ziedošiem augiem. Uh, Un tomēr komisijas teiktais ir neap, neapstrīdāms. Tātad komisija, varbūt es sapratu nepareizi, jūs varat vēlreiz pateikt. Tātad jūs pavisam drīz sagatavosiet, iespējams, ka padome pie tā arī strādās vairāk nekā parlaments. Tātad komisija nāks klajā ar specifiskiem priekšlikumiem, bet balstoties uz kādiem argumentiem jūs to sagatavosiet. Jūs vēlties jaunus likumdošanas aktus, tiesību aktus, vai tās būs vadlīnijas, rekomendācijas tālākiem pētījumiem, kāda rakstura. Prieksēdētājs, paldies! Krista Klāsa, lūdzu! Paldies! Šeit eh, mēs runājam par savu veidu eh, apļa kvadrāta, eh, kvadrāta izmērīšanu. Un mēs dzirdējām no komisijas, cik ārkārtīgi svarīgas ir bites, jo bites ir nepieciešamas ne tikai medus ražošanai, bites ir nepieciešamas, lai vispār kultūras mūsu laukos varētu izdzīvot arī turpmākajās paudzēs. Bites mums ir nepieciešamas, un tāpēc mums tās ir jāaizstargā. Un šobrīd eh, mēs esam nonākuši tādos kā starp diviem dzirnakmeņiem starp eh, augu aizsardzības līdzekļiem un bišu aizsargāšanu, jo arī auga aizsardzības līdzekļi mums ir nepieciešami. Es eh, biju ilgtspējīgu augu aizsardzības līdzekļu ziņojumu referente, un tāpēc man šis jautājums ļoti interesē. Ja mēs vēlamies pieturēties pie visuzmanīgākajiem noteikumiem, tad lasot šo pētījumu, man rodās viena pārliecība. Vēlētos pajautāt komisijai, kā jūs esat nonākuši pie šiem secinājumiem. Uh, Vai jūs esat raudzējušies uz auga aizsardzības līdzekļu ilglaicīgu izmantošanu vai tikai kādu konkrētu saindēšanos? Es ceru, ka ir ņemta vērā visi aspekti un ka pētījums un izpēti ir veikti balstoties uz zinātniski pierādītām metodēm. Un tomēr Mēs nedrīkstam aizmirst, ka auga aizsardzības līdzekļi lauksaimniecībā spēlē nozīmīgu lomu. Ir pat tāda gadījuma, kad bez auga aizsardzības līdzekļiem kultūra iet bojā. Protams, ir tādi zemnieki, kuri neapstrādā ar auga aizsardzības līdzekļiem savus laikus katru gadu, bet tad, viņi to ir pateikuši atklāt, viņi uzņemas zinām risku. Tāpēc es vēlētos pajautāt, kādas ir alternatīvas, ko jūs piedāvāt tā vietā? Jūs jau pieminējāt, ka, piemēram, Fra Francijā ir aizliegums apsmidzināt kukurūzu, un arī Slovenijā ir daļais aizliegums spēkā, un šajās valstīs ir būtiski uzlabojusies stropa veselība. Un tad jautājums, ko mums vajadzētu mums pašiem uzdot, vai šāda aizlieguma kaut ko dod, un vai rezultāti būs nekavējoties redzami, jo šobrīd, kā jau šeit, izman, kā jau šeit izskanēja, bieži vien nevis pašā aizsardzības līdzekļa lietošanā ir problēma, bet gan tā nepareizā lietošanā. Vai komisija vēlas nākt klajā ar neatliekamiem pasākumiem, proti kaut ko aizliegt pesticīdu lietošanā tūlīt? Es drīzāk vēlētos redzēt labāku uzraudzību un labāku jau esošās likumdošanas īstenošanu dzīvē. Es uzskatu, ka mums vajadzētu nekavējoties rīkoties un strādāt pēc iespējas ar skatu nākotnē. Mums ir jādomā par ilgtspējīgu pesticīdu lietošanu, jo pesticīdi mums ir nepieciešami. Priekšsēdētājs, paldies! Inga... Sandrīna Baljē. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsādātāji. Priecājos, ka debats norisinās šodien par šo tēmu. Es gaidītu, gaidītu to brīdi, kad varēsim sākt runāt beidzot par šo jautājumu. Jau pirms trim dienām gribēju par to runāt lūgumrakstu komitijā, par to tika spriests uzsākās toreiz debatas ar Eiropas komisiju, kas nāca klajā ar virkni elementi, šai, e, atbildes elementiem šai m, mm, brīdī, jo pilsoņi bija snieguši sūdzības, bet, nu, lūk, e, tagad ieņemam ja vērā Austrālijas vidas aģentūras pētījumu un arī pēdējo šo vidas aģentūras pētījumu, tad saņemam informāciju par šiem riskiem un par šiem zinātniskiem argumentiem Un tagad mums vairs nav šīs čēršļa, mēs varam beidzot rīkoties. Eh, jāsaka, līdz šim tas ir bijis čērslis, jo problēma jau nav nekāda jauna, bet nesam varējuši rīkoties, jo trūdz zinātnisko pierādījumu. Debatas šai parlamentā jau sen ir notikušas par šo jautājumu. Pēdējais ziņojums, kur mēs paudām savu nostāju, bija 2011. gadā. Un šis ziņojums jau izstrādāja lūkcīņas plānu, kā palīdzēt bitēm, kā uzlabot to veselību, un ekologi, vidas eh, draugi jau toreiz teica, ka mēs neejam pietiekami tāli, jo ir trīs punkti. Pirmām kārtām pisticēji rāda toksicitāti eh, aputekšņotājiem. Uh, Un parlaments jau toreiz aicināja komisiju noteikt aiz, aizliegumu bīstamākajiem, bits apdraudošākajiem pesticinoidiem un neonikotinoīdiem, tālāk par ģenētiski modificētiem organismiem tāpat uh, tika runāts. Tur tika runāts par piesardzības principu un to, ka piesārņotājs maksā principu. Nemaz šobrīd sīkumā jums nerakst, nestāstīšu par visiem šiem jautājumiem, bet par to jau mēs runājam, kad runājam par medus direktīvu. Un Un, eh, protams, ir arī vispārēja ekoloģiska rakstura problēma ar, saistībā ar monokultūrām ir tādas lauksaimniecības prakses, kas ir daudz labākas, kas izmanto mazāk pesticīdu. 2011. gadā šīs debats jau norisinājās. Norisinājās parlamentu plenārsēžu zālē, bet toreiz nebija pietiekami zinātnisku datu, lai noteiktu saikni starp pesticīdiem un bišu mirstību Un tāpat arī uh, E, saiknes starp ģenētiski modificētiem, orga, modificētiem organtiem un bišu mirstību. Nu, lūk, un tā, toreiz tāds attaisnoja mūsu rīcības trūkumu. Bet, nu, lūk, 2012. gadā, kad, par ko arī komisija runāja, un tagad 2013. gadā šādi dati ir attiecībā uz ģemo, ģemo. Šķiet, ka par to mums jau bijis iespēja izteikties, un tagad par pesticīdiem runājot, kopš pagājušās nedēļas mēs beidzot varam paļauties uz EPNI e, secinājumiem, ka risks pastāv pastāv. Nekotinoīdi tiešām ir sasaistīta ar bišu mirstību, ir zinātniski pierādījumi, tendences ir epnī pētījumos, um, kopējais ziņums būs 2013. gadā, bet līdz ar to mums vairs nav nekādu šķēršļu steidzam rīkoties. Mums ir jāizliedz uh, konkrētu pesticīdu komercializāciju un izmantošanu Eiropas teritorijā. Uz to mūs aicina arī pilsoņi, un te gribētu atsaukties uz lūgumrakstu, uz diviem lūgumrakstiem, kas tika izskatīti lūgumrakstu komitejā. Uh, pagājušajā pirmdienā. Vairāk kā 80 e, organizācijas parakstījušos šos lūgumrakstus. Un parlaments teica, ka, lai varētu pieņemt pasākumus un īstenot politiku, kas vērstos pret šāda veida e, pesticīdiem, mums bu, e, vēl nav datu. Un tur tika lūk, pamats norādīts, kā nepieciešama aizsargāt dzīvnieku pārtiks veselību un tā tālāk, un tagad ir šī saikne pierādīta. esam saņēmuši arī vairākā miljonus pilsoņu parakstu, kas prasa no mums un Eiropas Savienības, lai tiek īstenot pasākumi un tiktu aizliegti draud, vielas, kas rada draudus bitēm, šie in insekticīdi. Un tāpēc es tiešām ceru, ka Eiropas komisija rīkosies un darīs to pēc iespējas ātrāk. Mums ir zinātnisks pamats un tagad mums ir vajadzīga tikai grība reaģēt uz pilsoņu prasībām. Es domāju, ka mēs varam pieņemt pasākums, kas nodrošinātu uh, labākus apstākļus, kas vienlaicīgi ietekmē arī pārtiks un ekonomisko situāciju, protams. Es gribētu uh, lai pesticīdu ražotāji, tad mums arī pas, kas teica, ka lūk, ir tik ārkārtīgi daudz miljardu lieru zaudējumi. Mums ir ekoloģistu dabas draugu pētījumi no otras puses savukārt, kas saka, ka kopumā bioloģijas zaudējumi radīs vēl simtreiz lielākus zaudējumus. Nemaz nenāja par to, ka bites šādā veidā varētu izmirt pavisam. Uh, 17 vai 70 miljārdu zaudējumu, tad kāda tad cena ir šim, šai ekonomikai? Un ko mēs beigu beigās vēlēsimies maksāt par tiem pakalpojumiem, ko šobrīd mums par brīvu nodrošina bitas? Ja mēs sāksim te cikstēties ar pirkstiem, tad ar, ar cipariem, tad es arī varēšu tādus pievest. Es domāju, ka lēmums šeit vairs nav tikai politisks pēc sava rakstura. Ja Eiropas komisija vēl arī turpmāk būs problēmas rīkoties un tā nevēlēsies to darīt strauji un nevēlēsies aizliegt šo pesticīdu izmantošanu, un neonikotinoīdu aizliegšanu turpmākajās nedēļās un mēnešos, tad tādā gadījumā pilsoņi teiks savu vārdu. Un es domāju, ka parlamentam vajadzētu rēķināties ar iedzīvotājiem, iedzīvotājiem vēlmēm. Mums ir jābūt daudz ambiciozākiem nekā iepriekš, kā bijām pirms diviem gadiem, un mums ir jārīkojas. Paldies, saka priekšsādātājs. Tālāk Rītons ar sēnis lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Es tiešām nesaprotu, kā šie pesticīdi vispār var kaut ko uzlabot. Nu, acīm redzami, visa šī apstiprināšanas sistēma jau līdz ar to tiek pakļauti šaubām un apstrīdējumiem. Šie neonikotinoīdi eh, gal galā taču pēc oficiālās struktūrās ir apstiprināti, bet tagad skaidri, redz, skaidri gaiši redzam, ka tie rada problēmas. Eiropa ir liels bišu medus ražotājs, un mūsu dravnieki eh, galu galā dabūs ciest, dabūt ciest jau gadu gadiem no neonikotinoīdu ietekmes un cieši milzu zaudējumus. Otra šīs monētas puse, protams, ir ģēmo. Mums jāskatās, ko darīs komisija un EPNI, vai viņi pārskatīs savu nostāju šajā jautājumā. Tomēr, manuprāt, ir pilnīgi skaidrs, ka mums ir nepieciešams aizliegt šīs vielas uh, jo to lietošana izmaksā kopienai ārkārtīgi daudz konkrētiem sektoriem un sabiedrībai kopumā. Jo gal galā šie sektori beigu beigās var vienkārši sabrukt. Mēs aicinām nākt klajā ar jaunām iniciatīvām no komisijas puses šajā ziņā. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji! Nu, ir arī tāds vispārīgi rakstur, vispārīgāk rakstura jautājums, ko Kritons nu pat pieminēja, respektīvi, eh, ko mēs domājam par autorizācijas sistēmu tādā gadījumā. Kā tas var būt, ka šīs sistēmas rezultātā pieļauts viens, kas nodara skādi? Bet šim vispārīgākajam jautājumam šobrīd, šobrīd nepieskaršos, jo gribu runāt par specifiskākiem konkrētiem aspektiem, kas īpaši aktuāli Grieķijā saistībā ar neonikotinoīdu lietošanu. Jūs jau droši vien ļoti labi zināt, ka mums šobrīd ir radies tāds insekts, kas ietekmē palmas, un tas rada nopietnas problēmas. Ir pilsoņi, kam bijušas piekļuve zināmam farmaceitiskām vielām, lai vērstos pret šo insektu, un tā rezultātā ārkārtīgi liels skaits bišu vienkārši gāja bojā. Bija pārāk viegli piekļuvi pilsoņiem pie konkrētām vielām, vielām, kas ir bīstamas pēc savas, sava rakstura. Nu, vienalga, vai viņiem bija tiesības vai nebija tiesības to lietot, bet piekļuva bija iespējama, un tas mums ir jāpatur prātā, tad, kad vērtējam par vielu, tad, kad vērtējam vielu toksicitāti. Šādas vielas ir pārāk viegli pieejamas tirgū. Un tie, kas nezina, kā šīs vielas izmantot pareizi, arī var iegūt tam piekļuļet un tās eh, patvaļīgi izmantot. Nākamais runātājs Gerlings kundze. just um, incompetence. Um, Jā, šķiet vienkārši nepratieslēgt mikrofonu. Hm. Nē, nē, komentārus par to lūdzu neizsakiet. Gribēju šo diskusiju tomēr pavērst atpakaļ pie jautājuma, par kur runājam jau iepriekš šai komitejā. Un esam par to runājuši visu to laiku, kopš es šeit strādāju. Respektīvi, tas ir jautājums par samērīgo neonikotinoīdu ietekmi uz bišu veselību esam konstatējuši uh, savos ziņojumos šeit parlamentā, ka te nevaram runāt par vienu vai otru faktoru uh, bijušu veselības pasliktināšanās jomā, bet tur ir virkne faktoru, kas ietekmē bītas slimību jautājumu, parazīti, uh, skābarība, laikapstākļi nu, un tā tālāk. Visi šie faktori ietekmē bites, un ja skatāmies uz šiem zinātniskajiem izmēģinājumiem un testiem, tad mums jāņem vērā šie daudzie faktori. Tad nevaram runāt tikai un vienīgi par vienu e, lietu, un, un tad cerēt, ka vienu daļu aizliedzot mēs kaut ko atrisināsim. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo epinī ziņojumu. Domāju, ka tas ir solis uz priekšu, bet tas ne, neved mūs pietiekam tālu uz priekšu. Mēs esam gaidījuši šo ziņojumu šai komitejai, esam jau vir cerējuši uz atbildēm uz jautājumiem, par ko esam sprieduši jau sen. Un man bail, ka tā vietā, lai apspriest šos jautājumus racionālā veidā, mēs šobrīd uh, neprātīgi metamies uh, eh, pat aciņu, kas ved uz šo produktu aizliekšanu un kas būtu neproporcionāli, nesamērīga reakcija. Es piekrītu Kristai šeit. Mums šeit vajadzētu šobrīd skatīties uz to, kāda veida ietekme būtu riska novērtēšanas ziņā šāda veida aizliegumam. Interesanti, kā jau pārstāvs teica, ka uh, Tagad tiek izstrādāt pavisam jauna riska izvērtēšanas procedūra, tātad ir būtiska atšķirība šajos rezultātos un rezultātos, kas nāks turpmāko pētījumu laikā, piemēram, ar iepriekšējās autorizācijas gadījumos plānu mm, auga aizsardzības eh, produktu gadījumā. Tātad eh, būs arī citi rezultāti. Bet atgriežoties pie galvenā punkta, es domāju, ka šeit mums eh, jāpievēršas vienai lietai. Tajā brīdī, kad runājam par risku pārvaldīšanu un izvērtīšanu un runājam par ieguvumiem, Tad lūk dzirdējām atsevišķus skaitus, kā tas nāktu par labu, eh, kā tas nāk par labu lauksemniekiem, kas izmanto neonikotinoīdus, bet mums, protams, daudz detalizētāk tas jāpasata pirms mēs metamies šos produktus aizliegt. Mums ir jāizvērtē šie riski un jā, jāpredstata tie uh, eh, iespēja scenārijiem, kur šie produkti tiek lietoti. Es nesaku, ka uh, Eh, es nesaku, ka tas ir eh, ka nepareizi. Protams, ka pesticīdi nogalina bites, tas ir nenoliedzami. Tieši tā jau viņi arī tiek lietot, veidi, kādos šie pesticīdi tiek lietot un tā tālāk. Un tāpēc domāju, ka mums vajadzētu savos centienos pievērsties šim jautājumam daudz detalizētāk. Mēs uzklausījām EPNI, dzirdējām, ka viņi saka, lūk, ir milzīgi iztrūkumi datos, un kā rezultātā secinājumi nav viendabīgi, un daudzi no šiem datiem iztrūks tieši tajās jomās, kas saistīts ar pesticīdu piemērošanas metodēm. Piemēram, varbūt vairāk ir vajadzīgi izmēģinājumi uz laukiem, un ja tas savukārt ir vajadzīgs, tad tam ir vajadzīgi ilgāka laika, jo, piemēram, ir arī tādas lietas kā laikapstākļi, kas tiek, bet tas nevar būt tikai izmēģinājums sešu mēnešu laikā. Var tā sagadīties, ka ir ļoti dīvaini laikapstākļi, kas neatkārtojas turpmākos sešus gadus. To esam piedzīvojuši. Un tāpēc mums jābūt samērīgiem savā reakcijā. Tāpēc es gribētu. Uh, iebilst pret to, ka deputāti lieto tādus vārdus kā, lūk, eh, parlaments aicina komisiju aizliegt šos pesticīdus. Nē, parlaments vēl nav aicinājis komisiju šos pesticīdus aizliegt. Es piekrītu, ka ir atsevišķi viedokļi, kas eh, tieši, nu, kas ietver tieši šādu ideju, bet nevar teikt, ka, tas ir, pat, ka tā ir parlamenta balss kopumā. Tas nav kaut kas tāds, par ko mēs jau būtu nobalsojuši un par ko būtu vienojušies, tāpēc lūdzu neizsakiet šāda veida aicinājums. Tas ir maldinoši. Šāda veida lēmums vēl nav pieņemts parlamentā. Un es personīgi, nu, patiešām negribētu, lai ja definīcijā tiek teikts tā, ka, lūk, ja atbalstat organisku, uh, bioloģisku lauksaimniecību, tad neatbalstat pesticīdus. Nē, tas ir maldinoši. Uh, Tas nav pareizi. Gal galā mēs neesam visi vienādos uh, nostājos, neesam vienādos izaisa punktos šeit. Un es domāju, ka komisija jāturpina sazināties ar EPNI par to, kā tālāk izstrādāt atbilstīgu risku pārvaldību un uh, kopējās procedūras, lai pārliecinātos, ka tas veids, kā mēs izmantojam šos produktus, samazina risku. Un es domāju, ka to ir iespējams izdarīt un risku ir iespējams būtiski samazināt. Un pirms es beidzu uzstāties, es gribu teikt, ka ārkārtīgi žēl, ka komisija saka, ka viņi jau nākamdēļ nāks klajā ar kaut kādiem pasākumiem, bet diskusijas ir jau šodien, cik savādi. Viņi zinājuši, ka mums šīs diskusijas tagad jau paredzēts, vai tad tiešām viņi jau nevarēja nākt klajā ar kaut kādām norādēm par to, kādus pasākums viņi grasās nākamnedēļ sākt apspriest. Vai tas nebūtu daudz liederīgāk? Nu, tas nozīmē tikai to, ka mums šeit komitejā atkal nāksies atgriezties pie šīm diskusijām, bet nu, tas, protams, ir svarīgi, un to, protams, mēs atkal darīsim. Paldies, saka priekšādātājs Gerlings kundzei, un tālāk Andrejā Zanoni. <clears throat> Abbiamo sentito oggi eh, che eh, effettivamente. Jā, nu, mēs, tas, ko mēs šodien dzirdējām, liecina, ka pastāv tieši saiste starp višu uh, mirstību un šiem ķīmiskiem produktiem. Komisija uh, sacīja, ka Šobrīd jautājums tiek pētīts, mums ir jāskatās, ko komisija piedāvās. Un eh, tehniski eksperti savukārt ļoti skaidri pateikuši, ka mums ir ļoti nopietni jāņem vērā piesardzības princips, un mums ir skaidri dati no ekspertiem, un tāpēc ir jācenšas pieņemt lēmums. Dažās dalībvalstīs, nu, piemēram, mēs, Itāļi, varbūt esam šeit zināmā mērā avangardā, bet eh, pēdējo piecu, sešu gadu laikā mēs eh, esam aizlieguši jaunu nikotinoīdu ie, ieviešanu tirgū eh, labībai un uh, kukurūzai. Un jāsaka, nekādas negatīvas sekas uz lauksaimniecību, uz lauksaimniecisko ražošanu tas nav atstājis. Kukurūzas ražošana nav samazinājusies pēdējo 5-6 gadu laikā. Mēs šos produktus jau zinām laiku neizmantojam, tā kā, ja vēlties, varat kaut kādus salīdzinošos pētījumus veikt Itālijā. Uh, bet bišu mīlestība reizēm sasniedz pat 50%, tā tas bija agrāk, tagad tā ir tiešām beigusies, un bišu saimes liekas ļoti veselas, bet uh, piesardzības principu nedrīkst aizmirst, nedrīkst aizmirst, ka pagājušajā gada aprīlī parlamentā mēs pieņemam ziņojumu par bioloģisko daudzveidību, uh, Un tur uh, tika teikts, ka mums ir jānodrošina uh, bioloģiskā daudzveidība un jāizstāv tā. Un gan bites, gan citus aputeksnētāju kutkāņus, protams, var ietekmēt nepareiza pesticīdu lietošana. Komisija mums atgādināja par pesticīdu ražotāju nozari. Un, protams, ka viņu uztraucas un viņu bažas par to, kā var zust darba vietas un peļņa nozarē, iespējams, ir pamatotas. Taču, tā kā 80% eh, kultūra augu ir nepieciešama apteksnēšana, Nu, mēs eh, nevaram eh, vienkārši turpināt šādu praksi. Jo kas tad notiks, ja uh, tirgu ienāks jaunas kaitīgas vielas, jauna nikotinoīdu un tādējādi bišu populācijas turpinās samazināties? Es domāju, ka dati runā paši par sevi ir jāievēro Eiropas uh, normas un piesardzības princips to starpā. Vai esmu kādu aizmirsis? Gibrandēkungs, paldies priekšsēdētāji. Diemžēl man jāpiekrīt uh, Gerlingers kundzei, jo tas nebija Eiropas parlaments, kas aicināja aizliegt neonikotinīdus Eiropā. Un agrī komitejā mēs zaudējām balsojumu. Un tikai 170 uh, deputāti atbalstīja šo pilnīgu aizliegumu arī uh, plenārsēdē. Tā kā, nu, atvainojiet, tā tas bija. Pirms gada es uh, uzdevu līdzīgu jautājumu komisijai Man prieks redzēt, ka ir pa šo laiku notikušas noteikts izmaiņas. Jo pirms gada atbild bija tāda, uz šo brīdi nav atklāti nekāda sasaistes starp neonikotinoīdu lietošanu un bikšu mirstību. Nu, prieks, ka šodien jau ir pavisam citādāks viedoklis. Daudz jautājumu, protams, saglabājas. Mums nav īsta definīcijas par to, kas ir harmful efekti, kaitīgi ietekme. Tā ir ļoti stiep, tas ir ļoti stiepjams jēdziens, ko tas īsti nozīmē. Un es gribētu zināt, vai EFSA un komisija ņem vērā to, ka bites ļoti augsti organizēta suga, un tas tā ietekmē, un, protams, ka neonikotinoīdi ietekmē uh, šo te sabiedrisko uzvedību, jo bite ir sabiedrisks kukainis un uh, bišu saimas tiek ietekmētas ārkārtīgi negatīvi, jo bišu saima dzīvo kā viens organisms. Tālāk, kā var uh, pasargāt bites? Nu, vai šādu aizsardzības pasākumu, teiksim, uh, pasākumu efektivitāti ir iespējams kontrolēt, piemēram, vai kon var vai, vai var kontrolēt toksisku putekļu izdalīšanos no granulēto sēklu ražošanas. Nu, jā, protams, jā, ja viņi pievēro labu laboratorijas darba praksi un tā tālāk, tas var būt viens no argumentiem, tad vajadzētu visam būt kārtībā. Nu, tad it kā videi un veselībai būtu jābūt kārtībā, bet Jāsaka, ka nevar jau paļauties tikai uz nozars izdarītajiem pētījumiem, jo nozara ir ieinteresēta noteiktos rezultātos, un tāpēc paliek viens jautājums. Pesticīdu regula uh, parāda, Nu, vispār jāsacina, ka nav e, nekādu pierādījumu, ka nebūtu ietekmes uz bitēm. Tomēr risks pastāv. Un, e, protams, vai komisija uzreiz piedāvāt neonikotīnoīdu izmantošanas atsaukšanu, nu nezinu, jājautā, vai komisija to darīs. Paldies, Pāvēl! Saiskungs nākamais. Nu, es neatkārtošos, bet, ja es tā īsti saprotu visus, kas uh, piedāvā šos pētījumus, nu, jā, mums ir problēmas. Viņi saka, jā, bet mums nav visu nepieciešamo datu. Taču tomēr EFSA var apgalvot, ka toksicitāte ir augsta. Manuprāt, prāt, šī ir tikai aizberga redzamā daļa. Man liekas, ka problēma varētu patiesībā būt vēl dziļāk. Jājautā komisija, jūs uh, nāksiet klajā ar kaut kādiem priekšlikumiem padomēji uz nākošo nedēļu? Vai jūs nevarētu dot mums kādu mājienu un ļaut zināt drusku vairāk? vai mēs turpināsim pētīt šo jautājumu, pētīt, meklēt pētījumus un atrast kaut kādus pierādījumus, vai arī mēs beidzot rīkosimies. Vai tad mēs atliksim, vai mēs tomēr piesardzības principu izmantosim, nu ko tad īsti? Vai mēs aizliegsim šīs vielas, vai mēs turpināsim pētījumus? Nu, neviens jau neapstrīd to, ka vairāk zinātniskās noteiktības nāktu par labu. Es domāju, ka jūsu rīcībā tomēr ir uh, rīki, kas ļautu izmantot vismaz atlikšanu. Piemēram, pesticīdu uh, likumdošanu, ja mēs palūkojamies. Mums bija parlamenta ziņojums, un tur ir pielikums, kurā ir noteikts, ka komisija attiecībā uz aktīvām vietām shall be approved only blah blah blah under the proposed conditions of use of plant protection products containing the active substance en dan twee expliciete voorwaarden. Eén, exposure of honeybees or two has no unacceptable acute or chronic effects on colony survival and development taking into account effects on honeybee larvae and honeybee behavior. Ik denk dat je hier, meneer... Nu, lūk, tāds ir šis te citāts. Es domāju, ka šeit, nu, ir tas pamats, kas ļauj jums pirmdien jau piedāvāt konkrētu rīcību, un šie produkti ir ļoti toksisti, un viņi vismaz provizoriski var viņus aizliegt vai ierobežot. Liels patie paldies, Rēmers kungs. Kundze. Jā, man liekas, šī diskusija ir parādījusi, ka ir nepieciešams daudz speciālu zināšanu. Ja šeit paskatās, kādā veidā jūs izvēlaties pētījumus un kā jūs tos pēc tam saliekat kopā, lai nonāktu pie rezultāta. Nu, šī gadījumā ir redzams, ka ka pētījumi ir dalām grupās, teiksim, tādi, ko tur dažādi atbalsta NVO un nozare un tā tālāk, un ārkārtīgi daudz ir atkarīgs no tā, kāda veida dati katru reizi tiek izmantot salīdzināšanu, lai mēs varētu nonākt pie gala secinājuma un nevajadzētu pārsteigties un uzreiz e, aicināt visu aizliegt. Kā jau iepriekš diskusijās izskanēja, mūsu uh, pienākums ir eh, pieņemt eh, tādu sabalansētu un pamatotu lēmumu. Šeit mēs runājam par atļaušanu vai neatļaušanu kaut kādām konkrētām vielām vai pesticīdiem vai auga aizsardzības līdzekļiem. Nu, te es domāju, ka tās ir, tu, nu jā, ka līdzīgi, tas, tas ir ļoti līdzīgi kā ar zālēm cilvēkiem. Uh, Un mēs atgriežamies pie tā, ko sacīja Klāsts un Gērlings kundzes. Nedrīkst aizmirst par proporcionalitāti. Mēs nevaram vienkārši aizliegt produktu tikai tāpēc, ka tam ir kaut kādas blaknes. Jo tas varētu ļoti negatīvi ietekmēt mūsu dzīvi, ja mēs tik strikt rīkotos praktiski ar visu citu kam ir kaut kādas blaknes, nevēlamas blaknes un uzreiz visu aizliegtu. Tā kā šis ir tikai diskusiju sākuma posms, un tāpēc vajadzētu pārliecināties, ka vispirms ir jānodrošina atbilstoša apmācība lietotājiem un kontroli pār lietošanu. Es zinu, cik Vācijā ir ļoti uh, izvērts prasības apmācībai, jums ir jābūt noteiktiem dokumentiem, pierādījumiem, kas esat izgājis noteikti izglītības kursu, pirms varat vispār e, nopirkt kaut kādus šādus te e, produktus. Un tagad jautājums ir, vai visās valstīs tas tā, tieši tā ir, lūk, te vajadzētu pastrādāt un sakārtot e, lietas. Mēs nevaram uzreiz e, tā visu aizliegt, jo tas var uh, atstāt tādu ietekmi, ko mēs nemaz nevēlamies, Grandikungs. Paldies! Sanonikungs eh, minēja bio daudzveidības ziņojumu, ko pieņēmām pagājušajā nedēļā, eh, pagājušajā gadā, un Eh, stratēģiju un kopējā vērtība, eh, tātad šis te apputeksnēšanas pakalpojums ir 15 miljārdu eiro vērts, un es domāju, ka eh, šeit ir jāņem, ja mēs ņemam vērā biznesa intereses, nu tad štai vērtībai, tad tā vērtība nedrīkst būt mazāk, kas tiek likt pretī. Ļoti bieži es tiek kritizēta par to, ka tā ļoti lēni pieņem lēmums. Un es vienmēr saku jā, bet, kad tie tiešām vajag, tad Eiropas Savienība var būt eh, diezgan operatīva mašīna un darboties ātri. Un šis ir viens no tiem gadījumiem, kad šāda ātra eh, darbība būtu nepieciešama. Un varbūt ir diezgan cīniski, ka vakar Eiropas vidas aģentūra publicēja savu ziņojumu par to, cik uh, piesardzības principa neievērošana un aizmiršana uh, var ļoti negatīvas sekas radīt, tīri finansiāli. Tātad, cik tas var būt dārgi. Un tāpēc man ir divi būtiski jautājumi. Šodien Nīderlandes parlamentā kāds ministrs, kāda ministre. Presents uh, coming Monday during. sacīja, ka lauksaimniecības padomei vajadzētu pieņemt lēmumu vismaz par fiprinola un neonikotinoīdu eh, pielietošanas samazināšanu. Bet jautājums, vai viņai būs vairāk informācijas par komisijas viedokli šajā jautājumā, kaut kādiem ieteikumiem, un vai komisija zina, kādas ir iespējas, ja šāds priekšlikums sasniegs padomu? Un uh, eh, Nīderlandiešu ministrs sacīja, ka, ja nav iespēja samazināt šos pesticīdu lietošanu Eiropā, tad viņa piedāvās mm, valstī ieviest uh, šādus pasākumus. Vai tas ir juridiski iespējams? Paldies! Un tagad vēršos pie EFSAS un pie Austrijas pārstāvi. Viņi vēlas atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem. EFSA? Bitte. Es lūdzu, paldies. Es tikai vēlējos uzsvērt, ka EFSA mēs eh, strādājam pie šiem jautājumiem, kas ir ārkārtīgi daudzšķautņaini. Mēs esam izveidojuši darba grupu un turpinam strādāt. Mēs vēlamies izveidot integrētu problēmas risinājumu. Vēlētos īsumā pieminēt, ka jā, mēs esam izvērtējuši to ne tikai kā, bionikoti, kā šie nikotinocīdi ietekmē atsevišķas bites, bet gan kā tas ietekmē bišu saimi. Visu to esam ņēmuši vērā. Priekšsēdētājs, paldies! Un noslēgumā došu vārdu komisijai, lūdzu. Oui, merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Daudz jautājumu tik uzdot. Es nezinu, vai jūs man varat dot tik daudz laika, lai uz tiem visiem spētu atbildēt. Nē, nē, ierobežojumi nekādi nav. Lūdzu, lūdzu. Vielen Dank. bon, y a une question qui a été... Nu, ir viens jautājums, ko uzdev daudz no jums. To sāka Devis kungs un pēc tam citi. Kādi pasākumi tad šie pasākumi būs, pie kā komisija strādās? Nu, te man uzreiz jāpakāpjas solīt apakaļ. Četras valstis jau ir pasākumus pieņēmušas. Divas 2008. Vācija un Itālija. Par to saņemam arī skaidrojumus attiecībos kukurūzu bija šie pasākumi. Slovēnija pieņēma mērus attiecībā uz visiem graudaugiem 2008. gadā, un Francija pagājušajā gadā, 12. gadā, attiecībā uz kolzanu, kas ir viens no graudaugiem. Dēķiģi raps uz rapšiem. Un tā tad, lūk, Vācijā tas notika pēc tam, kad ļoti nopietni toksikācija tika novērota bitēs tad, kad tika neatbilstīgi izmantot neonikotinoīdu. Tas bija tieši šādos nepareizs lietošanas gadījumos, bija tas ļoti masveidā tika um, pakļauts intoksikācijai. Un, un nu, kā jau tika teikts, tas tiešā veidā ne, bet tomēr noveda pie bišu nāves. Tātad četri piemēri. Nu, kā jau teica Gebrandīkungs, arī Nīderlanda grasās šādu ceļu iet. Ir taisnība, ka šī Nīderlandiešu ministra ir pieprasījusi šo jautājumu iekļaut ministru padomus darba kārtībā pirmdien. Tā ir taisnība. Tas pēc četrām dienām. Bet tas ir viņas pašas priekšlikums. Viņi vēl nav informēti par komisijas priekšlikumiem, tāpēc, ka tādu vēl nav. Nu, un, protams, viņa draud lūk uzņemt palīgā nacionāls pasākums, tieši tā, kā to dalīšu, darīšu citas valstis. Un mēs jau nekādā gadījumā nevēlamies iznot pasākumus, kas ietu pret šo valstu jau paveikto, jo gal galā šo pasākumu, nacionālo pasākumu īstenošanai ir bijis zināms pamatojums visās četrās valstīs. Nu, varbūt toreiz to nebija pietiekami zinātniskā pamata, bet, nu, tagad, lūk, šie pašreizējie pētījumi piedāvā atbilstīgo pamatu un skaidrojumu. Bet, nu, tieši pirms nedēļas tikai saņēmām EPNI ziņojumu taču. EPNI bija vajadzīgi deviņi mēneši, lai atbildētu uz mūsu jautājumu nu, dodiet mums vismaz nedēļu, lai mēs varam kaut ko pārdomāt šai saistībā. Nu, pat ja šī pārdomāšana nenotiek tik ātri, kā jūs gribat, nu, nedēļu mums tomēr vismaz vajag. Nu, vismaz nedēļu. Tas ir pats minimums. Jūs jau daudz arī teicāt, un to teica tieši Gērlings kundze, piemēram, tāpat laikā mums nepieciešams šajā reakcijā būt samērīgiem. Tas ir svarīgi. Epni mums ir, mums ir informējusi, ka, lūk, ir tādas kultūras, kas ir īpaši pievilcīgas bitēm un tādas, kas bitēm nav pievilcīgas. Un neonikotinoīdi tiek izveid, izmantoti uz abām šīm augu un kultūru grupām. Piemēram, rapsis ir ļoti saulespuķis, kokvilna, kukurūza ir īpaši pievilcīgs bitēm. Kukurūza gan šeit ir mazliet tāda īpatnē, jo tas ne tik daudz saistīts ar nektāru, bet ar šo šķidrumu, ko augs izdara un ko bites padzeras. Bet tad ir tādi augi, kas kā kartupeļi, piemēram, kas nepiesaista bites. Vai, piemēram, cukurbietis tāpat. Tas viss ir jāizvērtē, lai redzētu, kā rīkoties un kā rēģēt tieši samērīgā veidā. No otras puses, saskaņā ar labu administratīvo praksi tāpat laikā, esam jau trījiem uzņēmumiem, eh, ar šo sasaistītiem uzņēmumiem eh, pieprasījuši nākt klajā ar saviem oficiālajiem komentāriem, rakstiski eh, pēc 16. janvāra dat Eh, dokumentu saņemšanas. Esam devuši viņam laiku līdz 25. datumam, līdz rītdienai. Tātad gaidam viņa oficiālās atbildes, kas tad papildinās kopējo pesticīdu nozars reakciju ko esam lūk dzirdējuši šo skaidrs jau par 50 tūkstošiem darba vietu un 17 miljardiem zaudējumu un tā tālāk. Tātad šo trīs uzņēmumu atbildes dos papildus informāciju un ļaus mums arī tālāk izvērtēt, vai būtu normāli pieprasīt eh, pasākumus, šāda veida pasākumus un cik nopietnas būtu to sekas un tā tālāk. Klases kundze vaicāja, vai ir alternatīvas. Nu, tas ir tāds nedaudz sarežģīts tomēr jautājums. Mēs jau labi redzējām to Vācijas un Itālijas gadījumā, kad tās aizliedza kukurūzu graudu apstrādi ar neonikotinoīdiem. Neo Un Itālijā, kā mēs dzirdējām, sēku nekādu nebija uz kukurūzas ražošanu, kā to teica deputāts. Nē, nebija arī pār, insektu pārliecīgu uzbrukumu un tā tālāk. Francijā šis aizliegums tika noteikts attiecībā uz rapšiem, un mums mēs saņemam informāciju, ka arī šeit nebija nekādu negatīvu seku, bet bet runājot par rapšiem, viena trešā daļa sēklu uh, E, tiek apstrādāts ar šiem, šīm vielām un trīs ne. Ne, attiecībos kukurūzas atvainojos, saka priekšādā, e, saka runātājs. Tā tad ir arī, nu tad jautājums par alternatīviem, alternatīvām vielām. Es domāju, ka tas ir iespējams, bet tās vēl ir jāpārbauda. Un jākonstatē, vai e, tajos gadījumos, ja, š, ja nikotinoīdus neizmanto uz augiem, kas pievāk bits, vai var izmantot šīs alternatīvās vielas. Un tālāk vēl otrs jautājums ir šis putekļu jautājums. Edne jau skaidroja uh, par to, ka ir ārkārtīgi svarīgi centies, censties samazināt šos putekļus tajā brīdī, kad tiek sēta šīs granulētās sēklas, un tajā brīdī, kad vai šīs granulas tiek iestrādātas zemē, pesticīdu granulas un tā tālāk, vai arī, kad šis pesticīds tiek izsmidzināts. Tas ir svarīgi šo sējumu laikā atrast, iz, spēt izmantot tādas mašīnas, kas sēklas eh, patais tieši ievada zemē, neradot putekļus, neradot šos putekļu mākoņus, kas nes līdzi bitēm tik eh, kaitīgo toksicitāti. Un tā visa rezultātā es tiešām šodien nespēju jums neko konkrētāku pateikt. Mēs šobrīd vēl strādājam pie šī jautājuma. Arī pirmdien es to vēl nevarēšu. Pat tad, ja šis jautājums tiks pieminēts padomē un to darīs Nīderlandiešu ministre. Pirmdien komisija nenāks klajā ar prezentāciju padomu attiecībā uz ierosinātu reglu, regla, regulējumu. Mums nav pietiekama laika, lai to sagatavot. Bet tāpat laikā ir pilnīgi skaidrs tas, ka mēs arī darbosimies divos virzienos. Pirmām kārtām pētniecība, jo EPNI un arī Austrijas eh, aģentūra jau mūs informē, informē par to, ka trūks datu ļoti būtisku datu bloku, un šī trūkuma ir jāizpilda, šie caurumi jāizpilda. Un tāpēc versimies pie mūsu pētniecības aprindu kolēģiem, lūksim intensificēt šos projektus pētījums. Divi projekti, kas jau šobrīd norisinās attiecībā uz bišu veselību, un ierosināsim viņus uzsākt arī jaunus projektus. Ir, piemēram, viens uh, pētniecības projekts, kas nav privāts pēc sava rakstura, jo, nu, attiecībā uz privātiem eh, projektiem, protams, vienmēr rasties kaut kāda veida apsūdzības lūk, ka tos varētu būt pasūtījuši kaut kādas fitofarmaceitiskās uh, kompānijas un tā tālāk, un ka pētniecību finansē kaut kas cits, bet nē, ir arī pētījums, ko finansē Eiropas komisija, dalību valsts universitātes un tā tālāk, tad tā jābūt neatkarīgai pētniecībai. Rīkosim tādu kā kampaņu pētniecības jomā un visdrīzāk būs arī rīcība likumdošanas jomā. Bet tiešām šobrīd nevaru jums neko konkrētāk pateikt. Es nav tā, ka es jums gribētu kaut ko slēpt, vai ka es te laužos kā armēņu līgava. Nē, Mēs vienkārši vēl nezinām, kādi ir tie punkti, ko mēs iekļausim šādos likumdošanas priek, priekšlikumos. Mēs grasamies pārdomāt visus šos pasākumus, domājam par to, cik tas ir samērīgi vai nē. Nedomājam, ka ir ārkārtīgi liels steidzījums. Šobrīd ir ziema, bitas guļ. Un, uh, bet katrā ziņā šobrīd viņas nemetīsies virsū ziediem, kas ir apšprecēti ar šiem pesticīdiem. Tāpēc pagaidām mums vēl ir mazliet laika rīkoties arī attiecībā uz uh, dažādām kultūrām, kas tiks sētas martā aprīlī, kā piemēram kukurūza, rapši, nu tas, protams, atkarībā no geogrāfiskā reģiona. Un šī kukurūza. Viņu to gadījumā graudi jau ir sagatavot, tie jau ir apstrādāti ar šiem pesticīdiem, viena trešā daļa uh, Eh, Francijā, piemēram, tiek jau, ir jau apstrādāta ar neonikotinoīdiem, šie, šie, šī sēkla ir sagatavota uh, pavasarim. Nu, tas tā, lai jūs saprastu, kāds ir aptuvenās aplēses. Nu, tā tad mums vēl ir pāris nedēļu, kuru laikā mēs varam izstrādāt šos priekšlikumus, tos apspriest ar dažādām interesētajām pusēm, lauksemniekiem, protams, arī. Uh, Tie ir pirmie, ko skar šāda veida mēri, protams, arī ar nozars pārstāvjiem, pestīdražotājiem, tāpat arī dravniekiem, jo tieši viņi jau ir, eh, tās ir viņu bites, ko pavisam tiešā veidā šīs vielas ietekmē, un arī ar varas iestādēm dalību valstīs un politiskajiem spēkiem. Lūk, tāds plāns. Tātad mūsu priekšā ir virkne jautājumu, kas jāatrisina, lai varētu uh, tikt darīts viss, lai viss varētu tikt noskaidrots. Nu, es domāju, ka februāra beigas, marta sākums ir tas brīdis, kad mēs varēsim ar kaut ko konkrētu jums likt priekšā. Un nu, tas nozīmē, ka mēs turpināsim, turpināsim vērtīt visas šīs dažādās ietekmes, domāsim par to, kā vislabāk saskaņot mūsu darbību, jo, kā jau teicu, nevēlamies rīkoties nesamērīgi, neproporcionāli. Epni jau mums teica, ka, lūk, ir pieci neonikotinīdi kopā, ir divi citi, kas, piemēram, vēl nav izpētīti. Mums šķiet, ka tie ir mazāk problemātiski, vai ne tā? Jā, pārstāvs māja ir galva, bet, protams, ir vajadzīgs vēl arī iepnī konkrēti paziņojums, lai to secinātu. Un šis, eh, tad ir tādas vielas, kas nav neonikotinīdi, bet kas arī ir kaitīgi un par kuriem attiecībā mēs esam lūguši epnī atkal izvērtējumu. Šis izvērtējums tiks iegūts 4. martā. Un ja šis novērtējums būs negatīvs, nu tad, nu vai gluži otrādi atkal pozitīvs, tad attiecīgi mēri jā, jāpieņem arī attiecībā uz šo biofrenolu. Bet nu pagaidām tas viss vēl karais gaisā. Un atkarīgs no, no tā, tās informācijas, ko mums Martā sniegs Epnī. Klāsa kundze pieminēja vienu ļoti būtisku punktu. Ka jāņem vērā arī bites, bites tajā brīdī, kad runājam par pestīdu reģitiem riskiem. Jā, tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tas pamat jautājums. Un mēs prasījām epnī, jo taisnība, ka tas netika pietiekami ņemts vērā iepriekš. Uh, bet maz pamazām mūsu uzskati mainās, mūsu uztvere mainās. Mēs prasījām mēpnī daudz lielākā mērā ņemt tos draudus vērā, kas, ir, kas, kas tieši attiec uz bitēm, ne tādā eh, videi kopumā, bet tieši īpaši draudus bitēm. Un ēpnei vajadzētu nākt klajā ar dokumentu, iesniegt mums dokumentu par, šo konkrē, par šiem konkrētajiem bitēm dradošajiem riskiem 2013. gadā. Nu, tas viss ir daļa no kopējās bišu veselības stratēģijas, par ko jau te daudzi jūs runājāt, un kas tika izstrādāta 2011. gadā, par ko sākam runāt 2011. gadā, jo ir taisnība, ka šīs pietu sabrukšanas, eh, šis pietu sabrukšanas sindroms ir tāds, ko ietekmē daudzi faktori, ne tikai pesticīdi. Tos ietekmē, protams, arī mm, eh, zināmas slimības, to ietekmē arī dažādas lauksaimniecības prakses. Uh, un um, apstrādes metodas, un nav viegli visus šos faktorus sas, salikt vienā kopainā un izvērtēt. Bet sākot no tā brīža, kad pesticīdi, respektīvi neonikotinoīdi, tiks identificēti kā viens no svarīgiem faktoriem, kas rada mm, pa, sekundārs nāves e, iestāšanos bitēm, mums būs kaut kas jārada līdzīgi kā tiec, jādara līdzīgi kā tiecībā uz slimībām. Ir ļoti dažādas slimības, e, ar ko bites var saslimt, un tās ir svarīgi apkarot. Tieši tāpat šai gadījumā arī pesticīdu radīto problēmu. Piemēram, slimību gadījumā lūk tiek nots par kaut kādu veidu medikamentiem, kas tiek tad izstrādāt tālāk. Tas viss ir ļoti delikāts jautājums kas sarežģītāk, ir, protams, mainīt lauksaimniecības eh, darba praksi, apstrādes veidus. Bet šī bišu veselības stratēģija, ko, ar ko nācām klajā sastrādājoties ar citiem ģenerāldirektorātiem, lauksaimniecības un veselības ģenerāldirektorātu, ir dokuments, kas ir ārkārtīgi svarīgs, tieši tā kā to jau teica Belie kundze. Vēl viens punkts to minēja grieķu kolēģis. To, kā, nu, lūk, piemēram, cīnīties ar šo insektu, kas apdraud palmas, līdz ar to palmēļu ražošanu. Jā, tas ir eh, insekts, kas iznīcina plaumes, dateļpalmas, kas, protams, aktuāli visām vidusjūras piekrastes valstīm nu, tā, tas, tā ir tāda liela vabole, kas uh, ka, nodara kaitējumu palmām, jo tās pašos palmu asnus nograuž. Un, ja izmanto pesticīdus šādos gadījumos, eh, tad, kad palma zied un palmu zied pie, pievelga bites, eh, lai nogalinātu šo, šīs te vabolas, nu, protams, tiek eh, nogalinātas nogal, gan insekti, gan arī bites. Nu, vēl ir cita veida prakses, kā piemērot šos pesticīdus, piemēram, nogriežot eh, tos asnus, kas ir apskādāti, bet nav pietiekamu datu, kā rīkoties šādos gadījumos. Un jāsaka, ka dataļpalmas nebūtu nav arī visur. Tāpēc, nu jā, izmantojot pesticīdus, lai, lai um, ja vēlamies iznīcināt insektu, kas kaitē bitēm, tad vienīgā iespēja ir, piemēram, nogriezt šos ziedus un tad, lai, lai bites netiktu apskādātas. Tā ir vienīgā praksa, kas līdz šim ir zināma. Pauka kungs. Jūs teicāt, ka mēs esam mainījuši domas viedokli. Nu, protams, jā, tieši tā. Uh, tāpēc, ka saņēmām divus šādus pētījumus, divas aģentūras vērsa mūsu uzmanību šo ļoti svarīgo apstākli ar zinātniskiem pierādījumiem viņi nāca klajā. Un komisija ir ārkārtīgi grūti rīkoties uh, tikai uz kaut kādu sentimentu pamata. Pat tad, ja drav, dravinieki un bišu turētāji nāk klajā ar kaut kādu veidu aicinājumiem un informāciju. Uh, sakot, ka lūk, neonikotinoīdi ir riskanti. Francijā atminēsimies bija arī milzīgas demonstrācijas. Jau vairākus gadus tieši šajā jautājumā tā tas bija šeit arī Beļģijā, bet mums bija vajadzīgi pierādījumi. Un nebija viegli gūt pie, iegūt pierādījumus. Un tieši pateicoties šiem trījiem pētījumiem, vācu, eh, vācu angļu un franču pētījumiem, kas nāca klajā 2012. gada sākumā, šie pierādījumi daļēji tika gūti, kā es saku, daļēji. Atkārtošu to vēlreiz, jo Epni jau teica, ka ir ļoti daudz jomu, kurā datu pietrūkst, un tieši tāpēc mēs, protams, mainījām viedokli. Un pat ja mums bija aizdomas, ka neonikotinīdiem varētu būt negatīva ietekme uz bitēm, mums bija ārkārtīgi grūti pieņemt kaut kādus mērus, kam būtu ekonomiski ietekme un ietekme uz pesīdu ražotājiem, lauksaimniekiem un tā tālāk, tikai pamatojoties uz šāda veida aizdomām vai sentimentu. Pat tad, ja tas ir, ja te runājam par piesardzības principu, gal galā bija vajadzīga zinātniska uh, rakstura informācija, pat, ša, un šajā gadījumā tāda ir, pat ja tāda vēl nav pilnīga. Un tāpēc mēs, un, un tāda ir vajadzīga, lai izmantot piesardzības principu. Un pat, ja pesticīdu nozare eh, vēlas eh, teikt, ka, lūk, nepietiekam vēl datu, nedariet neko, nē, tā mēs nevaram darīt, nē. Mēs izmantosim tos datus, kas jau ir mūsu rīcībā un piemērosim piesardzības principu. Nu, lūk, priekšādātājs šķiet, ka man ir izdevies atbildēt uz visiem jautājumiem, kas te izskanēja un rēģēt uz visu veidu izteicieniem, ar ko nāca klējā uz deputātiem. Es ļoti atvainojos, ja kaut ko esmu aizmirsis. Paldies! Jā, viņš tie Fragesteller noch das Wort. Chris Davis, bitte. Chrisam Davisam vārds. Pavisam īsi. Protams, e, es tagad uzklausīju, ko komisija teica, man tas viss ir jāpārstrādā un jāskatās, kas notiek, bet izskatās, ka jūs tiešām izvērtējat, jums ir nepieciešama papildus informācija no EFSAS, no zinātniekiem, vienlaicīgi jūs vēlaties rīkoties tūlīt tuvāko nedēļu laikā. Tad es nezinu, kad jūs nāksiet, vai jūs e, nāksiet klajā ar likumdošanas priekšlikumu. Écoutez les conclusions du Conseil. Nu, padom, nu, uzklausiet varbūt tad ministru padomu secinājumus, kas nāks klējā pirmdien. Tā man atbild jums. Moi, je vous dirai rien. Nu, es nevaru jums neko te teikt, un neteikšu neko. Ok, Chris Davis. Have... Chris Davis. Vai ir vēl kādi jautājumi? Vairāk jautājumu nav. Tad eh, pasakamies. Anē ir gan. Pavisam īsi. Jā, atradu lapiņu. Komisijas atbildēs izskanēja, ka līdz 12. gadam tas viss bija izgudrojums, tāpēc es vēlētos eh, citēt jau 2003. gada datus. Tas bija zinātnisks institūts, kurš ir publicējis šos datus. Tā ir, ap, tā ir ASV aizsardzības organizācija. Un tur ir teicis, ka akūta saindēšanās bitēm no, ne, no neonikotinoīdu puses var samazināt proteīnu daudzumu medū, ja šī ekspozīcija ir hroniska, un tas ir gan eh, subletāls, gan letāls ietekmes un ietekmē arī bišu reproduktīvo veselību. Līdz ar to līdz 12. gadam nebija tā, ka viss bija tikai izgudrots, jau aiz okeāna bija zināmi dati par nikotinoīdu kaitīgo ietekmi. Paldies, saka priekšsēdētājs. Vai ir vēl kāds, kurš vēlētos izteikties? Nē. Tad vēlētos pateikties visiem, kur piedalījās diskusijās. Arī kolēģim no komisijas, kurš atbildēja uz jautājumiem. Ļoti svarīgs jautājums, ko uzdeva Dēvis kungs, un pie kā mums būs jāatgriežās vēl nākotnē. Paldies! Tagad pārējiem pie nākamā darba kārtības punkta. Un eh, tās ir pašreizējās problēmas un iespējas saistībā ar atjaunojamo energoresursu izmantošanu Eiro Eiropas iekšējā enerģijas tirgū. Es ierosinu, lai mēs šo jautājumu izskatām citu reizi, jo 29. janvārī ir grozījuma iesniegšanas termiņš, un pēc tam mēs noteikti par šo atzinumu balsosim, un šobrīd ir paredzēts balsojums 19. februārī. ITRA, kas ir atbildīgā komiteja, diskutēs jautājumu 18. martā un aprīlī jautājums tiks diskutēts un balsots plenārsēdē. Tāds ir patreizējais laika grafiks. 29. punkts, tas ir, protams, gandrīz aizmirst, tas ir manas paša atzinums, un tā ir tā saucamā brokastu direktīva vesela virkne direktīvu, kas atrunā tā saucamos brokastos dzeramos produktus, runiet par kafiju, dažādiem ievārījumiem, arī muslī ar dehidra, dehidratizēto pienu un līdzīgi. Saskaņā ar Lisabonas līgumu dotajām pilnvarām mums ir jāpiemēro deleģētie akti patreizējam likumdošanas ietvaram un tas ir saistīts ar 290. pantu. Es esmu izvirzīts par šā atzinuma referentu un strādājot pie šīm direktīvām kļuva skaidrs, ka ir nepieciešams labāk definēt šos tā saucamos brokastu produktus. Komisijai ir bijusi vesela pirn, pilnvaru grūzu, gūzma, un komisija var darīt, ko grib, un es nezinu, vai tas tālāk tā būtu akceptējams. Arī tā saucamās augļu sūlas to definējums nav skaidrs, un tāpēc esmu ierosinājis vairākus ierosinājumus. Pagājušā gada 28. novembrī mēs eh, diskutējām par augļu sulām. Diskusijas bija karstas, jo tas attiecās uz mums visiem. Arī padome turpinās diskutēt pie šo direktīvu grozījumiem un ir apsolījusi ar saviem secinājumiem nāk klajā pavasarī. Tas nozīmē, ka padome runās par deleģēto aktu tālāku izstrādi, un iespējams, ka tas attieksies uz netik svarīgiem šo direktīvu aspektiem. Es pirms plenārsēdes organizēšu re, ēnu referentu tikšanos un ceru, ka mums izdosies panākt kompromisu. Patiesībā par šiem produktiem un par šo ziņojumu pretrunīgi viedokļi nav. Protams, es vēlētos, lai būtu auglīgas diskusijas, un Klāsas kundze šobrīd runās eh, ēnu referentu vārdā. Jā, paldies eh, Konī kundze, kura ir ēnu referente, nevarēja ierasties šodien un eh, uzsver, ka šis ir ārkārtīgi svarīgs ziņojums, jo runa ir par to, kas tiks iekļauts deleģētajos aktos. Mums ir ietekmes seku novērtējuma pilnvara, Un arī šo direktīvu pārstrādāšanā mums ir jādomā par to, ko tas eh, izmainīs kaut vai Eiropas primārtiesībās. Ukunī kundze atbalsta referenta idejas, kas ir iekļauts šajā atzinumā. Un eh, uzskata, ka ierosinājumi ir atbalstāmi Un tomēr ēnu reference skeptiskāk izturās pret Lindas Makevenas ierosinājumiem, Otskī kunga ierosinājumiem. Tas ir 20. un 21. grozījums. Un izskatot šos grozījumus, piemēram, Makevens kundze vēlas dēl ziņojumā pielikt otro pielikumu, Patiesībā nav skaidrs, ko Makavans kundze vēlas it kā svītrojot un tajā pašā laikā veidojot jaunu pielikumu. Mums noteikti par to būs jārunā vēl, bet eh, vispārīgos vilcienos es atbalstu referentu nostāju. Ir ļoti labi, ka jūs esat paredzējis pirms balsojuma organizēt ēnu referentu tikšanos. Un tagad Rēmers kundze. Jā, paldies. Daudz ko piebilst nemaz nav. Mēs atbalstam referenta ideju, atbalstam principā, un eh, es ar prieku piedalīšos kompromisu diskusijās. Un esmu pārliecināts, ka mums izdosies ātri par kompromisiem vienoties, jo viedokļu atšķirība jau nav. Ā, priekšsēdētājs saka, būtu jauki, ja mēs tik ātri būtu izgājuši cauri visiem pārējiem punktiem. Nākamais runātājs tās, ba, bar, Barts Tāskungs. Jā, arī es jūs atbalstu, kā referenta idejas ir lielisks. Lietārs kundze šeit nav, komisijas pārstāvis. Varbūt jūs vēlētos ko piebilst? Nē, Anī, ah, Sachstand, oh, das ist ein Sachstandsbericht für Kommission. Ah. Yes, Mr. Chairman. Uh... Paldies, prieksēdētāji kungs. Protams, arī mēs uh, uzteicam šo ziņojumu, un es nevē, nevēlētos izjaukt šo lielisko balss kopskaņu, kas šeit izskanēja. Un tomēr komisija ir pārliecināta, ka būs nepieciešami deleģētie akti, lai, kā jūs to nosaucāt, nebūtisku šo direktīvu elementus eh, nodot deleģētajiem aktiem. Mēs vēlamies izvērtēt arī izmaksu efektivitāti, jo parastā procedūra, piemērojot nelielas tehniskas detaļas, tas nav īpaši izmaksu efektīgi. Šādā kontekstā komisija vēlētos pieminēt parlamenta ideju svītrot komisijas patreizējās pilnvaras 2036 direktīvā, kurā runiet par kakao un šokolādes produktiem, un 2000 114, kas attiecās uz daļai vai pilnīgi dehidrētu konservētu pienu. Komisija uzsver, ka šajā ziņojuma priekšlikumā ir daudz striktāki pasākumi, kas ir paredzēti uh, uz augļu džemiem, želejām un marmelādēm. Mēs vēlētos saglabāt otro pielikumu, ko varētu lietot džemos un želejās par augļu sulām. Direktīva pavisam nesen tika mainīta un, dele, un komisija ir deleģējusi, deleģējusi konkrētas pilnvaras arī uz konkrētām sastāvdaļām. Komisija atbalsta 20. grozījumu jūsu ziņojumam, ko ir iesniegusi tieši Makevenas kundze un uzskata, ka tas ir solis pareizajā virzienā. Jo Makevenas kundze ir uzsvērus, ka izmainot džemu receptes, tajos pieļaujot jaunu sastāvdaļu parādīšanos, tas būtu vēlams. Es vēlētos atgādināt, ka komisijai ir jāsaglabā savas pilnvaras, lai nebūtiskos elementos tomēr deleģētie akti tiktu izmantot, piemēram, cik lielā mērā ir dažādu sastāvdaļu procentuālais daudzums. Tāpēc komisijai vajag būt pilnvarām izmainīt šos procentālos skaitļus, un ja šādas izmaiņas eh, ir ārpus mūsu pilnvarām, tad diez vai paredzētās eh, izmaksas ir adekvātas. Komisija tomēr pieturās pie idejas, ka patreizējām direktīvām un to izmaiņām nevajadzētu piemērot nekādas izmaiņas. Paldies, priekšsēdētājs, paldies! Jā, protams, tas būtu mani pārsteidz, ja jūs būtu izteicies savādāk. 19. februārī mēs balsosim par ziņojumu. Un, kā jau es teicu, visticamākais plenārsēdē jautājums tiks izskatīts aprīlī. Un plenārsēdē arī būs balsojums aprīlī. Paldies visiem, kas piedalījās diskusijās. Nākamais darba kārtības punkts ir, ir 31. punkts. Stāvoklis sarunās par ogļu dioksīdu uztveršanu un uzglabāšanu. Kristam Dēvisam vārds lūdzu, viņš ir referents uh, bija par direktīvu, tā kā lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Nu, tik jau, ka tik daudz uh, ir eh, palikuši uz šo te pēdējo laiku, uh, tā tad nišu, uz kur tāpat neviens nekad nepaliek. Uh, Te ir runa par iespēju uztvērt ap 25% visu emisiju, ko rada, piemēram, ķīmiskā rūpniecība un tērauda rūpniecība. Un laiks negaida, un e, būtībā šī tehnoloģija tiek izstrādāta daudzas, daudz uzņēmumi, zinātnieki, komisija pie tā strādā. DG Energy un DG Climate cenšas e, virzīt projektus oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas jomā, un pavisam nesen mēs dzirdējām paziņojām eh, par finansēšanas mehānismu izveidošanu, kas ieviesa eh, tādu ideju, tas saucās NAR 300 mehānisms. Un šis finansēšanas mehānisms tika veidots tādēļ, lai nodrošināt aptuveni 6 miljārdus fin, uh, lielu finansējumu. Pašlaik ir izdevies eh, nodrošināt 1,5 miljārdu, ir 13 projekti no septiņām valstīm, kas pretendē uz šo projektu. Un pirms eh, Ziemassvētkiem saņēmām informāciju par to, ka viens eh, projekts vēl pievienosies. Nu, nauda paredzēta inovatīviem projek projektiem. Bet faktiski pamatmērķis virzīt uz priekšu uztvēršanas un uzglabāšanas uh, attīstīšanu nav sasniegts. Mēs jau šorīt runājām par cenām un iznāk, ka NAR 300 mehānisms nedarbosies tā, kā mēs gribējām, jo ir samazināšanās oglekļa cenas, jo valdības nebūtu neiegūst tik daudz līdzekļu, cik tās ir uh, plānojušas. Uh, Un eh, tā tad līdz ar to daudz vilšanos un jautājums par to, kā tad virzīties uz priekšu. 2007. gada martā bija runa par to, ka līdz 15 gadam būs vismaz 15 demonstrāciju projekti, bet eh, diez vai mēs vismaz vienu apstiprināsim līdz 15 gadam un varbūt uzcelsim un izveidosim. Tātad šeit ir divi komisijas departamenti, divi ģenerāli direktorāti. Un jautājums, kas notiek ar NAR 302 fāzi? Mums dažām nedēļām mēs gaidījām, ka tas, eh, mē, ka tas iegūs 900 eh, tūkstošus eiro. Nu, jā, nu, varbūt 300 eh, miljonu diviem projektiem, bet no kurienes nāk šī nauda? Tā tad Itālija šķiet vairs netiek tālāk ar savu projektu. Vācija vispār nav iestrādājusi pārnesus likumdošanu, no, kas tika pieņemta 2008. un 2009. gadā. Tā kā e, kalendārais grafiks netiks pildīts. Un tagad šķiet, ka, ka tikai Nīderlandes valdība turpinās pie tā strādāt. 2,6, ja cena ir nogāzusies, tas nozīmē, ka fonds nav nekā vērts. Tā kā paziņot, kad process sāksies un kāda investīcija banka atskārtīs, ka eh, šīs te bezmaksas CO2 emisiju atļaujas nekā vairs nav vērtas. Un tālāk, eh, kā ar šo paziņojumu, kā tad virzīt priekšu oglekļu uzsveršanas un uzglabāšanas projektu, ir piedāvāts interesants idejas par uh, likumdošanas pieeju. Bet, nu, es tiešām gaidu, kad komisija pateiks, kad tiks prezentēts šis dokuments, lai mēs varētu sākt to apspriest. Uh, Es īpaši skatos uz iespēju veidot kaut kādas partnerības starp valdībām, jo jebkurš, kas vēlas iesaistīties šādā projektā, tas ir saistīts ar lieliem izdevumiem. Es gribētu, lai dalība valstu valdības sadarbotos un piešķirt kaut kādus roglekļa kredītus vai kaut ko tam līdzīgu. Labi, ar tos ir aprobežošos, tā ir ļoti svarīga tehnoloģija. Īsti nav ļaudis tajā ieinteresēti. Un Un šī te tehnoloģijas, piemēram, pierāda, ka nekādi pat lielākie eh, atjaunīgo enerģiju entuziasti nevar eh, būt nozīmīgākā fosilo eh, degvielu izmantojošās spēkstacijas, kas tomēr ir būtiskāks. Tā lūdzu tagad. Panīnī kundze vēlties ko sacīt? Jā, paldies. Ko es gribētu teikt? Es piekrītu Krisam Dēvisam. Nu, par ETS mēs jau arī bijām it kā gandrīz uz viena viļņa. Bet mēs te runājam par ļoti būtisku jautājumu. Bez šīs tehnoloģijas mēs nevarēsim realizēt daudz, eh, man sasniegt daudz iz, no tiem mērķiem, ko esam sev izvirzījuši. Un mēs esam sastapušies ar eh, vairākām problēmām. Ļoti bieži cilvēki, kas eh, ir vidas aizstāvi pēc savas būtības, nedomā, ka šī tehnoloģija ir tā, kas var sasniegt vidas uh, mērķus. Tā tad eh, tie paši cilvēki, kas ļoti cīnās par vidas saglabāšanu un aizsardzību, kā arī izvirzīto mērķu sasniegšanu, ir tie paši, kas ir pret eh, oglekļu uztveršanas un uzglabāšanas tehnoloģiju ieviešanu, jo viņi to uzskata par pretrunīgu. Un varbūt vajadzētu padomāt par kaut kādu komunikāciju stratēģiju, skaidrāku Eiropas komunikāciju stratēģiju, lai cilvēks saprast, par ko te vispār ir runa. Liels paldies! Jā, mēs arī Vācijā par to esam runājuši. Mums arī zināmas grūtības, piemēram, attiecībā uz uzglabāšanu un uzglabāšanas eh, lokāciju uh, atrašanu. Bet tas ļoti cieši saistīts ar šorīt apspriestajām tēmām. Un es nedomāju, ka eh, ir atbilstoši, kā spēkstacijām eh, būtu pienākums finansēt šos te eh, uzglabāšanas projektus, bet industrija tomēr varētu dot lielāku ieguldījumu tērauda ražotāja, cementa rūpnīcas un tā tālāk. Bet atkal ir, mēs sastopamies ar šo CO2 cenas jautājumu Katrā ziņā eh, mums ir jāstrādā pie kompromisu meklēšanas, lai vismaz iniciētie pro projekti varētu tikt realizēti. Došu vārdu komisijas pārās, pārstāvjiem Pieroto Liekas, kas ir no DG Climate Action. Paldies un labu pēcpusdienu. Paldies par to, ka uzaicinājāt komisiju uz šiem debatēm. Ir tik, tikuši uzdoti daudz jautājumu par tehnoloģijām un to uh, nākotnes lomu enerģijas mikslī, bet neesam vēl nevienu praktisku demonstrācijas projektu Eiropā redzējuši. Nemaz jau nerunājot par to, ka 15. gadā mums varētu būt 12 tādu. Mēs tagad analizējam iemeslus, kādēļ šīs tehnoloģijas nav eh, saņēmušas eh, attiecīgo atbalstu NR 300 eh, finansēšanas programmas. Sākumā bija, teiksim, plāns sākt ar tādu pilotu fāzi, ko pēc tam varētu uh, pārveidot jau par industriālu pielietojumu. Un līdz ar to analizējam šo te NR 300 finansēšanas programmu. Sākām to jau septembrī pagājušajā gadā. Uh, un no uh, divām projektu grupām tikai atjaunīgo enerģiju projekti ir saņēmuši uh, finansiālu atbalstu, bet neviens oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas projekts. Un tāpēc vajadzētu atcerēties, kāds interes līmenis vispār parādījās programmas sākumā 2010. gadā. Uh, Gribētu norādīt komitejai, ka mēs saņēmām 13 pieteikumus šādu projektu līdzfinansēšanai. Tā kā faktiski, nu, tas bija jau gandrīz tas mērķis, ko padome bija izvirzījis tātad uh, šo tehnoloģiju kategorijās. Visi priekšlikumi bija labas kvalitātes, augstas kvalitātes tehnoloģiski nobrieduši, un tie tos atbalstīja dalībvalstīm, bet tas notika 2010. gadā. Nu, un pēc tam jau šo projektu izvērtēšana uh, prasīja uh, divus gadus. No nu, projektiem nebija nekādas vainas, bet procedūra, ko paredzēja NR programma, uh, prasīja eh, galīgo apstiprinājumu no dalību valstīm, kuras bija iesnieguši šos projektus līdzfinansēšanai. Un tur tad viss arī apstājās, jo visi projekti, izņemot vienu, eh, šādu apstiprinājumu neseņēma. Un, bet pēc pāris nedēļām pat tas tika atsaukts. Nu, tad mēs sākām uzdot jautājumus un analizēt iemeslus, kāpēc lūk šis galīgais apstiprinājums nesako un ko mēs šodien varam teikt. Un, ko mums sacīja arī dalībvalsts, tad iemesls tam, ka šos projektus neapstiprināja, tātad netiks pēc šis pēdējais programmas solis, tas ir tas, ka trūka dalībvalsts eh, finansējuma daļas. Respektīvi, respektīvi, nu, pietrūka šīs te finansējuma daļas, kurai bija jānāk uh, no dalībvalsts puses. Arī atļauju procedūras kavējās atsevišķiem projektiem, jo tur bija jāsaņem virkni visādu vīdes uh, atļauju, un uh, šādu atļauju saņemšana kavējās, un līdz ar to tas arī bija pamats tam, ka tika noraidīti šādi mm, vairāki projekti. Bez tām notika arī nacionālie konkursi, bet netika pabeigti laikā, lai dalībvalsts varētu apstiprināt vienu vai divus vai vairākus projektus. Un visbeidzot, vēl viens iemesls iespējams bija tas, eh, ka tika sagaidīta augstāka oglekļa cena, bet, nu, tas varbūt nav izšķirošais iemesls projektu neapstiprināšanai. Komisija gatavo ziņojumu klimata pārmaiņu komitejai, analizējot detaļās iemeslus, kādēļ NR e, 300 programmas ietvaros, eh, nu, faktiski oglekļa uztveršanas uzglabāšanas programma izgāzās. Un uh, skatīsimies, kā to ir ietekmējušas pašas likumdošanas prasības. Nu, jāsaka, ka Mums ir jāveic virkne dažādu procedūru, pirms mēs varēsim pirmkārt klimata pārmaiņu uh, mm, nodaļas ziņojums. Un šodien ir ļoti grūti spekulēt, uh, kad tad tiks izsludināts uh, aicinājums iesniegt nākamo, nākamos projektus. Nu, pirmkārt, eh, nevar minēt jau tik augstu vai tik lielu pieejamā finansējuma apjomu. Eh, pirmajā mēs minējām kaut kādus 4 miljārdus, bet, kā redzat, beig beigās eh, reāli bija tikai 1,5. Bet no 27 dalībvalstīm 16 dalībvalstis ir to dalībvalstu grupās, nu, kurā, bij, kurā bija projekti kas tika attiecināta uz šo programmu. Nu, tā ir dem, tā, tā demonstratīvā daļa, bet ir arī politiskā sadaļa. Un līdz ar to mēs publicēsim ziņojumu par oglekļa dioksīdu uzsveršanas un uzglabāšanas direktīvu. Un šīs ziņojums uh, ir jāpabeidz šogad, tā kā tā būs lieliski iespēja dziļāk izskatīt politikas jomu un iemeslus vai sekas kādēļ šīs tehnoloģijas komerciālā līmenī Eiropā neiet uz priekšu. Nu, protams, ir jāņem eh, vērā pirmā posma analīze gan, direkt, eh, gan pro, eh, finansēšanas projektu realizācijas jomā, gan direktīvas jomā. Un tad ir jāskatās, kādu soļu jāspēr tālāk. Uh, lai panāktu to, ka šī kļūst par uh, pilnībā komercializētu tehnoloģiju. Un mans kolēģis varbūt varētu pakomentēt tālāk. Jā, Hans un Silns ir otrs komisijas pārstāvis, un viņš nāk no ģenerā, enerģijas ģenerāla direktorāta. Paldies priekšsēdētāji! Jā, tikai papildināšu to, ko teica nu pat mans kolēģis. Runājot par šiem atbalta pastākumiem sāku, saistībā ar NAR 300, ir paredzēts paziņojums no komisijas puses par to, kā virzīties uz priekšu ar oglekļu uztveršanas saglabāšanas tehnoloģijām. Viens paziņojums tika jau iestrādāts komisijas darba programmā 2012. gadam bet eh, beigu beigās mēs nolēmām ar šo paziņojumu klajā nenākt un mazliet nogaidīt, lai redzētu, kā noslēgsies šis NR 300 konkursa uzaicinājums pirms nākam klajā ar paziņojumu. Tagad, kad redzam, kāda ir rezultāti, nu tad jāsaka, mēs arī esam sarūktināti, nenoliedzam tieši tā, kā arī jūs teicāt, Krisdēvis kungs attiecībā uz to, cik neeksistējušie šo projektu daļa kopējā programmā. Un mums ir tieši tādas pašas bažas arī attiecībā uz projektiem, kas tika atlasīti ekonomiskās atlapšanas programmas ietveros. Sākumā tie bija seši plaši oglekļu uztvēršanas un saglabāšanas projekti. Viens no tiem ir oficiāli atcelts, Vācijas projekts, un pieci citi projekti, jāsaka, šobrīd uh, kā jau Devis kungs teica, ir tādā diezgan um, nedrošā situācijā. Jā, ir nopietnas bažas attiecībā uz šo tehnoloģiju nākotnē Eiropā. Un tāpēc domājam, ka ir īstais brīdis, kad nākt klējā ar paziņojumu komisijai. Esam izstrādājuši jau dokumenta versiju, es jau zinu, ka jūs esat to droši vien jau redzējis, jo saskaņā ar labām tradīcijām mēs gan to nevaram komentēt bet var teikt, ka strādājam ļoti čakli, lai, nu, pieliktu pēdējos štrihus šim dokumentam un varētu pēc iespējas ātrāk to arī finalizēt. Mūsuprāt, tas ir ārkārtīgi svarīgs paziņojums, ir īpaši šai situācijā, ko redzam šobrīd, respektīvi, ka pamazām vismaz īstermiņā notiek atgriešanās pie fosilējām um, degvielām, enerģijas avotiem. Tas saistīts, protams, ļoti daudz ko ar šo uh, naftas, gāzes attīstību un tā tālāk, un, vi, un virkni citām lietām, politikām un tā tālāk. Potenciāli redzam situāciju, kur emisijas būs šajā paudzē pieaugs, jo arvien vairāk izma, atkal vairāk izmanto ogles enerģijas radīšanai, un tā rezultātā atkal pieaugs nepieciešamība uh, pēc šīm tehnoloģijām. Tāpēc tagad šobrīd pie šī jautājuma strādājam. Nevar jums nekādas solījumus, diemžēl, izteikt, kad tieši tas arī notiks. Jūs jau zināt, ka ir arī virkne citi dokumenti, kas šobrīd tiek gatavot komisijā saistībā ar ar ilgtermiņa politikas jautājumiem, eh, piemēram, klimatu un enerģijas jomā, tostarp arī zaļā grāmatā, eh, laikam pēc 2020. gada ietvara, bet no nu, arī šis dokuments varētu kontekstā iekļauties. Šobrīd plānojam, kā paredzēts, domājam, nākt klajā ar šo paziņojumu. Nu, tas viss, kas man sakāms šodien par šo jautājumu. Vielen Dank, Chris Davis. Devis kungs, lūdzu jums vārds. Jā, es pat īsti nezinu, ko man tagad teikt. Jūs jau situāciju saprotat, un es jau arī to saprotu. Un šobrīd oglekļa cena ir tieši tāda, kā tā ir. Tā atkal visu situāciju ir mm, izmainījusi. Bet es domāju, ka varētu pieņemt, ka kaut kāda veida līdzekļi parādīsies otrajā posmā NAR 3 programmas ietvaros, 300 programmas ietvaros. Nu, lai arī tam, jā, jābūt, tam jābūt atkal tam konkursam un tā tālāk, tas tomēr ir bijis nedaudz tāds slepens, tāds noslēpumains. Nu, šķiet, ka šobrīd vispār ir tikai viens konkursants, un tas ir Nīderlandes zaļā eh, ogļurinražu pro projekts. Bet, nu labi, nu nevar, protams, vēl eh, teikt hopu, pirms nav kaut kas noticis saistībā ar visiem šiem 300 projektiem. Uh, Nu, viens, nu, vismaz viens tad varbūt varētu sākt darbību. Bet atkal atgriežoties pie Nīderlandes, rodas jautājums par kā, par to, kā izmantot EPR līdzekļus un vai ir kāda elastība tajā, lai tiktu pāri šiem jau pašais piešķirtajiem līdzekļiem, jo virknei projektu visā Eiropā līdzekļi tika piešķirt, šie līdzekļi vairs izmantot netiks. Un, kā saprotu, tad parasti šie līdzekļi tiktu pēc tam nodot atpakaļ vispārējā, vispārīgā budžetā, vai ne tā? Kopējiem tēriņiem. Tas vienkārši domāju, vai ir kāda iespēja melistība šeit, lai šo jautājumu atrisinātu citādi. Nu, varbūt uz tāds optimistiskāks nots. Gribu teikt, ka li, to, ka Lielbritānijas ministri man saka, ka, lai arī varbūt viņi nevarēs kvalificēties līdzakļiem no šīs programmas, viņi tomēr ir nolēmuši turpināt darbu pie šīm tehnoloģijām gan kapitāla ziņā, gan arī ieņēmumu finansējumu ziņā mehānismi tiek izstrādāti, lai gatavotu demonstrācijas projektus. Mēs vienkārši neredz to tā taustām notiekam, tikai varbūt lēmumi tiek šobrīd pieņemti, negaidot uz to, ka gaidāmās vēlēšanas būs jau pēc diviem gadiem. Paldies! Paldies, saka priekšādātājs. Nu, līdz ar to mēs esam savu darbu kārtības punktu šo izsmalošanu, izsmalošu šī darbu kārtību kopumā, par ko visiem liels prieks. Gribu pateikties abiem kolēģiem, kas bija klāt šī pēdējā punkta izskatīšana, abiem, kas izturēja tik ilgi un diskusija, šajās diskusijās piedalījās, bet 18. un 19. februārī par to spridīsim atkal Briselē, 18. pulkstens 15. sāksim darbu šeit komitejā un 19. nu eh, atkal divās eh, darba sēdēs tiks salīt vēl visiem labu māju ceļu un, protams, arī lielisku vakaru. Slēdu, sēdi slēdu.